So, good afternoon. Labu pēcpusdienu, saka priekšsādātāji. Laipni lūgti visi šai sanāksmē, sāksim darbu. Pirmām kārtām, kā jau parasti procedurāli pieņemts, jums priekšā ir darba kārtības projekts, kas jāapstiprina. Ja nav nekādu iebildumu, tad varam to uzskatīt par apstiprinātu. Ja? Lieliski. Paldies, kolēģi. Tālāk priekšsādātāju paziņojumi. Nu, varbūt tad iesākumā tās labās ziņas. Šķiet, ka pieņēma lielisku lēmumu Nobelā prēmijas piešķiršanas žūrija, piešķirot šo prēmiju trijām sievietēm, kas ir izcili darbojušās ļoti sarežģītos apstākļos, nu, kas darbojas tātad karsto konfliktu zomos. Vis, vispirms no Liberijas divām sievietēm un tad no Jemenas vienai. Tās ir pirmās sievietes no Liberijas, kas šādu balvu saņem. Viena no tām ir eh, vienīgā valsts galva šajos reģionos, bet šķiet arī viņa spēcīgi darbojas politiskā jomā citur kopā ar, ar um, sievieti savukārt no nevalstisko organizāciju jomas, kas organizē publiskos protestus. Un šķiet tiešām situācija vienkārši lieliska, ar to ļoti, par to ļoti priecājos, un tas man atgādināja, ka mēs šeit, uh, cilvēktiesību apakškomitejā divreiz esam uzaicinājuši šeit sievietes no Liberijas un no Kongo Demokrātiskās republikas, kas eh, stāstīja mums par sarežģīto situāciju, ar kādu sastopas sabiedrību šajās valstīs. Pēc garā kara Liberijā, kur vairāk kā 70% no eh, sieviešu, sieviešu kārtas iedzīvotājām ir tikus pakļaut seksuālai vardarbībai Un tāpēc lieliski, ka šīs sievietes balvu ir dabūjušas. Tāpat uzskat, ka šī, e, lūk, šī Jemenas pārstāve arī ir izcila darbona. Viņa ir tā, kas, viņa ir musulmaņa sieviete kas, e, un cilvēktiesība aktīviste, kas organizēja Sieviešu žurnālistu asociācija, nosaukums sievietes žurnālistas bez ķēdēm, un jau kopš šī gada janvāra mobilizē civilos protestus šai valstī. Nu, un, protams, mēs tiešām ceram, ka šīs balvas saņemšana palīdzēs viņam turpināt savu ļoti izcilo darbu. Tālāk par Azerbaidžānu runājot. Saņem informāciju, ka ombude, e, kas strādā cilvēku tiesībām Azerbaidžānā, jau ir klāt. Varu jums pastāstīt, ka maijā pieņemām rezolūciju par Azerbaidžānu, un priekšādātais Buzeks valsti ir arī apmeklējis un vienmēr esam uzsvēruši, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pamatbrīvības, kas, protams, vienmēr konstanti tiek apdraudēts Azerbaidžānā. Un, diemžēl, diemžēl par to runājam jau rezolūcijā, bet situācija nebūtu nav atrasinājusies un nav arī uzlabojusies. Šomēnes septiņi politiskās opozīcijas pārstāvi tikuši nosūtīti uz cietumu pēc mierīga protesta demonstrācijas aprīlī ir apmēram 14 līdz ar to kopā jau cilvēku, kas politiski iemeslu dēļ ir aizturēti un sēž cietumā. Un arī lūk, mēs vēlreiz gribam aic, atbalstīt Lēdijas Aštonas aicinājumu un Eiropas padomes ģenerāla sekretāru, kas nosu, nosoda šādas represijas minētajā valstī. Par Ķīnu tālāk. Vēlos vērst jūs uzmanību jau atkārtoti uz e, pazīstamā Kauci Šing e, kunga e, pazušanu bez vēsts. Jau no 2010. gada esam nosūtījuši raksti, rakstisku vēstuli Buzeka kungam. Viņš šo jautājumu ir pieminējis runājot ar Ķīnas vēstnieku un varas iestādēm, bet jāsaka, nekas nav mainījies šajā situācijā. Šis cilvēktiesība aktivists nav atradies. Uh, Eh, uzklausījām septembrī stāstu no viņa sievas. Viņa runāja tikšanās laikā Ņujorkā, kur viņa turklāt arī pastāstīja par ne necilvēcīgo izturēšanos un spīdzināšanu, kas tikušas īstenātas pret šo cilvēktiesību aktīvistu. Nākamo debašu laikā par Ķīnu, kas norisināsies 5. decembrī, eh, redzēsim, nu tālāk, kāda tad situācija ir ar šo aktīvistu. Un lūk, jā, tā ir situācija, kur cilvēks ir vienkārši pazudis bez vēsts un nereti, kā, tād, kā tādos gadījumos nereti arī notiek, Ķīnas valdība uh, vēlas pat uh, vei, nodrošināt tādas kā juridiskas bezvēstu paldošanas formas, kas ļautu, piemēram, policijai slepenās vietās aizturēt, uh, turēt uh, Eh, aizturējumā kaut kāda veida personas, tad, ja tas nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām. Domāju, ka tā ir tāda nepareiza virzība, ļoti slikta virzība eh, Ķīnā, un mums vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. 11. oktobrī savukārt Ukrainas tiesa nolēma nosot, nosodīt uz cietumsodu septiņus gadus Jūliju Timošenko. Buzeka kungs nāca klajā ar paziņojumu, kurā pauda uh, sarūktinājumu par šo politiski motivēto aizturēšanu. Uh, un e, par to, cik ļoti selektīvi pietiek piemērots tiesiskums Ukrainā. Pēdējo reizi Strasbūrā uzņēmām arī vi viesi no Ukrainas e, parlamentu, un arī viņš runāja par Timošenko lietu, sakot, ka tā, mums tā jāpievērš uzmanība, bet viņš turklāt runāja arī par, par problēmām, ar ko Ukraina sastopas Krievijas kontekstā. Par Ēģipti tālāk. Eģiptē ar vienu pieaug vardarbība pret kristiešu minoritāti. Tā īpaši sācinājās 9. oktobrī Kairā. Priekšsēdētājs Buzeks nāca klajā ar paziņojumu, nosodot šo atkārto, šos atkārtotos uzbrukums un vardarbību, un mēs izstrādāsim arī rezolūciju par šo jautājumu nākamās plenārsēdes gaitā Strasbūrā. Par Tunisiju runājot. Domāju, ka daudzi no jums, protams, dosies uz turien, lai novērāt, novērot gaidāmās vēlēšanas, kas norisināsies nākamā svētdien. Esam sagatavojuši vēlēšanu novērošanas komandu, to vadīs Albertīnī kungs. Un Gatavojoties tai, domājam, ka būtu labi noturēt apvienoto sanāksmu starp AFET komiteju un mūsu komiteju 10. novembrī, lai pēc tam organizētu debriefingu pēc šīm vēlēšanām. un priekšsādātājs. Kopā ar priekšsādātāju Buzeku tāpat novēru un esam vienojušies par šo sanāksmi 10. novembrī. Viņš teica, ka ieradīsies šeit un izteiks pārdomus par darbu cilvēktiesību aizsardzības jomā viņa prezidentūras laikā. Tas būs tāds papildu jautājums mūsu darbu kārtībā līdz ar to. Turklāt gribu jums, kolēģi, arī atgādināt, ka 23. novembrī pēc Buzeka iniciatīvas tiks noturēta milzīga konference šeit parlamentā. un tiks uzaicināti daudzi no iepriekšējiem Sakarovas balvas saņēmējiem, kā arī cilvēktiesību eksperti un aktīvisti. Un zināmā mērā tiks uzsākt tāda kā Sakarova lekciju eh, programma, eh, kuru tad Eiropas parlaments arī atbalstīs par Irānu tālāk. Padomu pagājušā nedēļa pieņēma lēmumu par jaunām sankcijām, un tagad, lūk, 29 irānieši tiks pakļauti vīzas liegumam, tātad iekļau, un tur arī aktīvu konfiskācijas prasībai par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpat arī jāvērš uzmanību uz pastas jūsu Nadaghānī lietu, kurš tika apsūdzēts un notiesāts uz nāvis, ar nāvis sodu. Esam rakstījuši Irānas varas iestādēm, pieprasot apturēt šī nāves soda izpildi. Un Ledija Aštona tāpat arī nāks klajā ar paziņojumu. Par Sīriju runājot, padomu ir izteikusi atzinību par politiskās opozīcijas kustību Sīrijā un Sīrijas Nacionālajai padomē, kas cenšas veidot vienotu platformu lai varētu miermīlīgā veidā eh, protestēt un veicināt demokrātiskās vērtības. Tomēr padoma oficiāli nav atzinusi šo pagaidu Nacionālo padomu Sīrijā. Tika pieņemts papildus sankcijas un padomas secinājumos teikts, ka jaunas sankcijas var tikt īstenotas un pieņemtas lietā jau pēc pāris dienām. Un, protams, mēs ļoti uzmanīgi sekosim notikumiem Sīrijā šai saistībā un darīt visu, ko varam darīt no malas. Par Libānu runājot starp parlamentu delegācija eh, tikās starp Eiropas Savienību un Lībānu. Tas notika 20, par, tiksies 21. oktobrī. Esam uzaicinājuši arī mūsu komitejas priekšsēdi apspriest šo cilvēktiesību situāciju ar vairākiem deputātiem no minētās valsts. Man ārkārtīgi interesanti likās tas, ka viņi vēl vairāk jautājumu pieminēja nekā mūsu puse. Nu, piemēram, Viņa teica, ka ir vajadzīgs Eiropas Savienības atbalsts, lai palīdzētu uh, tikt skaidrībā ar visiem šiem pārpildītajiem cietumiem, uzlabojot situāciju tā, lai šajos cietumos varētu nodrošināt atbilstību starptautiskiem standartiem. Tāpat arī minēja cilvēku, cilvēktiesību pārkāpums attiecībā uz uzkopjošu, tāps uzkopjošo personālu, istabenēm un tam līdzīgi. Tāpat arī tik, viņi pieminēja Palestīnas bēgļus un teica, ka nožēlo, ka tiek kavēts likums par uh, likums, kas vēršas pret vardarbību pret sievietēm. Tāpat arī tika pieminēts jautājums par eh, Libānas-Izraēlas robežu, kur, eh, nu, tiemžēl tiek piedzīvotas daudz un dažādas traģēdijas. Tāpat tika pieminēts arī bēr, pies, bērnu piespiedu nodarbinātības jautājums un uh, tika lūgta palīdzība tā risināšanā. No mūsu puses, protams, mēs pievērsām uh, Uh, uzmanību cilvēktiesību situ aktīvistu situācijai Libānā. Nu un visbeidzot, vēlētos jūs informēt, ka mani apmeklēja Norģēgas kundze no Meksikas, viņa ir cilvēktiesību uh, juriste un eh, Dignaučo, kas ar tāpat ir juriste un strādā Meksikā. Un ir darījis to jau vairākus desmitus gadu. 19. oktobrī, kopš 2000, 2001. gada oktobra. Un viņi ļoti čakli ir aizstāvējuši cilvēktiesības. Uh, Eh, vienmēr veicot izmeklēšanu dažādu veidu masveidu slepkavībās, slaktiņos, tāpat arī zemnieku slepkavībās un arī ekoloģisko zemnieku slepkavošanas jautājumos. Viņa šī darba dēļ sastapās ar nāves draudiem un uh, tika arī noslapkavota. E, oficiālās izmeklēšanas rezultātā netika konstatēts, ka tā būtu bijusi vardarbīga slepkavība, tika teikts, ka tā ir bijusi pašnāvība un tika e, dažādā veidā grauta viņas reputācija, sakot, ka viņa ir bijusi paranoiķa un tā tālāk. Bet es zinu viņu jau no tā laika, toreiz, toreiz kopā strādājām, un es zinu, ka tā tas viss nav. Un šī jurista, kas ieradās pie manis tagad, teica, ka, lūk, Eh, tomēr nepieciešams pieprasīt neatkarīgu izmeklēšanu šīs eh, sievietes slepkavības lietā. Un šī lieta būtu jāliek, jā, jāsūt starptautiskajā cilvēktiesību tie, tiesā, lai uzsākt atbilstīgu izmeklēšanu. Bija ļoti liederīgi ar šo juristu aprunāties un ceru, ka mums izdosies veiksmīgi panākt to, ka šī lieta tomēr tiek neatkarīgi izmeklēta. Nu tā, tik tā priekšsādātājs paziņojumi. Nākamais darba kārtības jumts, i, e, punkts ir uz, uzklausīšana par cilvēktiesībām Turcijā, e, gaidot komisijas progresa ziņojumu par Turciju. Pieņemu, ka visi eksperti ir ieradušies, jā, lūk, redzu jūs šeit. Paldies, ka ieradāties! Ikgadējais 2011. gada progresa ziņojums attiecībā uz Turciju plašos mēros ir pozitīvs un tiek atzīmēts eh, arī progress, kas gūts cilvēktiesība aizsardzības jomā ceļā uz ES iestāšanos. Un kad komisārs Fūle lika priekšā savu prezentāciju par šo progresu ziņojumu, viņš skaidri un gaiši arī informēja par savu vēlmi dot jaunu grūdienu šīm sarunām ar Turciju tā, lai cīnītos par arvien pieaugošo frustrāciju un vilšanos par to, ka sarunās progress netiek gūts. Bet šeit cilvēktiesību komitejā, jāsaka, mums ir ļoti specifiski koncentrēta uzmanība tieši uz cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem. Mēs, protams, pieminam arī gūto progresu, bet pārsvarā tomēr runājam par tām lietām, kas nav apmierinošas. Un šai saistībā mums bažas rada vairāk jautājumu. Pirmām kārtām izteiksmes brīvība runas brīvība. Kā tie teica arī progresa ziņojumā, un es citēju, lai arī ir gūts būtisks progress pēdējo desmit gadu laikā, joprojām ir vajadzīgi būtiski centieni, lai nodrošinātu pamattiesības, it īpaši tas attiecas uz runas brīvību juridiskais ietvers vēl nav pietiekami drošs un nespēja nodrošināt šo runas brīvību. Ļoti daudzos gadījumos e, tie, notiek vēršanās pret žurnālistiem un viņi tiek aizturēti izteiksmes brīvības izmantošanas rezultātā. Es domāju, ka te nerunājam tikai par žurnālistiem, kas seko politiskajām debatēm, runājam arī par tiem žurnālistiem, kas kritiskāk izsaks uz, e, par tādiem e, svarīgiem jautājumiem kā lieli vides projekti un tam līdzīgi. PEN, kas ir globālā rakstnieku asociācija, tāpat ir nobežījušies par to, ka arvien vairāk pieaug tādu gadījumu un kā, lietu skaits, kas tiek ierosināts pret uh, redaktoriem par tādu grāmatu publicēšanu, kas, eh, pārpublicēšanu, kas jau citur tikušas publicēts. Vēl viena joma, kas mūsos rada bažas, ir tas, ka saskaņā ar Eiropas padomes pārstāvi Hanenberga teikto pēdējie gadu laikā valsts ir eh, saņēmusi, eh, valstī ir notikuši ļoti daudz negatīvu spriedumu cilvēktiesību, starptautiskā cilvēktiesību jomā. Un man liekas abrīnojami, ka, kā, kā tad ir reakcija no, cilvē, no Turcijas varas iestādēm, tās pārsvarā pieņem šos spriedumus un saprot, ka ir situācija eh, jārisina un šie spriedumi attiecīgi ir jāpiemēro. Kurdu minoritātes situācija tāpat ir vēl viens jautājums, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, un tāpat runājam arī par Turcijas uh, armijas klātbūtni Ziemeļirākas pierobežas reģionā. Un tāpēc, eh, lūk, šīs uzklausīšanas laikā, es domāju, šie jautājumi tiks minēti, un tos cerams pieminēs arī uzaicinātie eksperti savās uzrunās. Tāpat arī eh, vēlamies runāt par Sīrijas bēgļiem Turcijām. Vairāk kā 7500 īrijas bēgļi ir ieradušies Turcijā un nu, dzīvo apmetnēs, nometnēs pie uh, Sīrijas robežas. Ir uh, atvērtas robežas, ir laba kaimiņa attiecība politika un būtu, protams, šādiem bēgļiem jāpalīdz arī tajā brīdī, kad tie un ir ticis palīdzēts bēgļiem no Irānas un tā tālāk, kamēr savukārt kaimiņu valsts ļoti negribīgi uzņem bēgļus no šīm valstīm. Bet mums jāredz, kāda tad situācija Turcijā šobrīd ir, jo Šķiet, ka Turcijā trūkst likumu, kas regulētu bēgļu status un tam līdzīgi. Nu, tāpat arī nereti tiek konstatēta necilvēcīgas izturēšanās gadījuma un spīdzināšana. Šī viedokļa apmaiņa dod mums iespēju apspriest pašreizējo situāciju ar cilvēktiecībām Turcijā, ņemot vērā paplašanāšanās kontekstu. Turklāt esam eh, šeit uzaicinājuši lielus ekspertus, uh, Aleksandra Kasgraņa no paplašanāšanās direktorāta attiecībā uz Horvētiju, no bijušās e, Maķedonijas republikas, no paplašanāšanās ģenerāla direktorāta ir Helēna Flotra, protams, kas vada delegāciju Eiropas Savienības un Turcijas kopējā parlamentārajā komitejā. Tāpat arī Single, Emma Singlēra Veba, kas ir no Human Rights Watch un strādā pie Turcijas jautājumiem. Tāpat Šeit ir arī Šinčančī kundze, kas ir no Nacionālā rehabilitācijas centra spīdzināšanas upuriem. Un tāpat par preses brīvību ir uzaicināts vēl viens eksperts. Tāpat aicinājām arī eh, vēl ekspertu kas runā par preses brīvību, žurnāli bez, žurnālisti bez robežām, bet šeit, šeit viņš nav bijis, nav varējis ierasties. Vispirms došu vārdu Aleksandrai Kazgrāņģe un lūkšu viņu pievērsties tiem punktiem, ko es jau minēju, un došu 5 minūtes jums. Jā, paldies. Centīšos eh, tiešām darīt to pietiekoši ātri un sāksim runāt par lietu, uh, Pagājušajā gadā es sniedzu pārskatu par cilvēktiesību situāciju Turcijā, un ir pagājis jau ilgs laiks, kopš mēs uzrakstījām pirmo ziņojumu 98. gadā. Šodien es koncentrēšos uz nesenā laika attīstības tendencēm šajā gadā Un progresa ziņojumā jūs varat izlasīt detalizētāk to, ko esam novērojuši. Ir virkne pozitīvu attīstības tendenci un arī negatīvas. Koncentrēsimies uz pozitīvajām. Sāksim uz, ar konstitucionāliem jautājumiem ir sākusies konstitūts grozījuma pakotnes īstenošana, kas tika pieņemta 2010. gadā. Šeit ir normas, kas saistās par ombuda izveidošanu, iespēju pieņemt pozitīvas diskriminācijas pasākumus. Un e, viss fundamentālāk svarīgākā e, grozījuma daļa attiecas uz pamatlikumu grozījumiem. Uh, Un šeit tiek pieņemta eh, likumdošana par augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu, un tas veido tādu sistēmu, kas neeksistēja iepriekš un nodrošina lielāku uh, tiesu sistēmas neit, neatkarību un atbilst Eiropas Savienības standartiem. Venecijas komiteja izskatīja šos grozījumus un uzskatīja tos par atbilstošiem un konsekventiem. Uh, grozījumi konstitūcijā vien nav pietiekami, jo ir jaunajai konstitūcijai, civilai konstitūcijai pilnībā jāatstāja iepriekšējā, militā, jāatstāja iepriekšējā militārā konstitūcija, kas tika pieņemta 82. gadā. Un 2010. gadā notika konstitūcijas referendums un attiecīgi 11. gadā vēlēšanas. Un mēs debatējām visvairāk eh, par šo te vienprātības veidošanu ap jauno konstitūciju. Gan pilsoniskā sabiedrība, gan opozīcija, gan pozīcija ir atbalstījuši jauno konstitūcijas projektu un process nu pat sāks. Parlamenta spīkeris eh, konsultējās ar attiecīgiem juristiem. Mm, par jauno konstitūcijas projektu un ir atvērta jauna publiska tīmekļa vietne, Eh, kur eh, cilvēki var komentēt un eh, sniegt savus ieteikumus un domas par jauno konstitūciju. Bez tam ir izveidot arī trīs cilvēku sastāvā ad hoc projekta komiteja. Runājot par drošības spēkiem un militāristiem un viņu tiesību ierobežošanu, šeit tika pieņemti attiecīgi lēmumi, kas ļauj civilai sabiedrībai e, kontrolēt militāristi izdevumus. Un arī augstākā militārā tiesa ir pakļauta civiltiesu reformai. Un visbeidzot, apvienoto nāciju konvencijas uh, par, pret uh, spīdzināšanu papildu protokols, uh, um, arī tas ir parakstīts un ratificēts, tas ir progress. Arī īpašumtiesības un ne uh, muslimizētas fonda izveidošana. Uh, Mm, kad virkne īpašumu tika konfiscēta 96. gadā, bet tagad šie lēmumi ir atcelti un sāksies to pamaz pakāpeniski īstenošana 2011. gadā. At, attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un minoritāšu tiesību aizsardzību. Nu, diemžēl šeit netiek darīts pietiekami daudz, un tagad pāriesim pie negatīvajiem punktiem, kas atspoguļo situāciju valstī. Komisijas ziņojumā. Un attiecīgajā konferencē īpaši m, mm, daudz uzmanības tika pievērsts vārda brīvībai un presas brīvībai. Uh, Un jāsaka, ka e, juridiskais ietvers nav e, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem. Un e, šī saskaņa būtu jāpanāk, ievērojot arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru. Grozījumi mm, krimināla tiesību likumā, antiterorismu likumā un preses likumā ir ārkārtīgi nepieciešami. Vārda brīvība tiek apdraudēta un Uz to norāda ļoti daudz tiesas prāvu, kas ir izvirzīti eh, ar apsūdzībām, kas izvirzītas pret eh, žurnālistiem, akadēmiķiem, publicistiem un tā tālāk, un tiek izdarīts tiešām pamatīgs spiediens uz masu mēdījiem. Ļoti bieži tiek aizliegtas daudzas mājaslapas un tīmekļa vietnes, kas rada bāžas. Runāt par cilvēktiesībām. Situācija Dienvidu austrumu Turcijā ir īpaši nelabvēlīga. Mums ir eh, jāpalīdz eh, Turcijai eh, veiksmīgāk cīnīties pret terorisma draudiem. Un uh, savukārt mūsos bažas izraisa pārmērīgi lielā cilvēktiesība aktīvistu ieslodzīšana cietumos. Uh, sieviešu tiesības visumā tiek ievērotas, taču likumdošana netiek konsekventi ievērota praksē. Sieviešu līdzdalība eh, politiskajā dzīvē ir eh, paaugstinājusies, sieviešu aktivitāte ir palielinājusies, un Nedaudz ir palielinājušās arī sieviešu deputāšu skaits eh, Turcijas parlamentā. Taču runājot par izglītību un citiem jautājumiem, kā arī nogalināšanai goda dēļ, vardarbībai ģimenēs un tā tālāk, šiem jautājumiem jāpievērst daudz lielāku uzmanību. Lai pilnībā tiktu ievēroti politiskie uh, kritēriji, un cilvēku pamatiesības ir tikai daļa no tā visa cilvēktiesību ievērošanas jomā. Vēlētos beigt ar vienu piezīmi, vēlētos atgādināt par to, ka 23. Uh, lapusē ziņojumā tā joprojām ir uh, padomē un mums ir jādod tādas konsekventas ziņas un informācija no Eiropas Savienības puses uh, un 23. sadaļa par cilvēku tiesībām ir tā, kas ir pati svarīgākā, un kamēr tā nav noslēgta, nekāda virzība par tālāk Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībā nevar notikt. Paldies! Jautājumi, komentāri, protams, jums tika uzdoti vēlāk, un jūs varbūt to, ko nepaspējāt izstāstīt tagad, varēsiet izstāstīt pēc brīža. Tālāk uzstāsies Flotre. Paldies, es jau iepriekš atvainojos, man būs 40. jādodas prom, lai Liba komitejā balsot par vieniem no manis sagatavotiem atzinumiem, un man jābūt turklāt. Nu, varbūt izvirzīšu argumentus, kas tīri politiskā kontekstā ir svarīgi un kas vēl nav tikuši atrisināti Eiropas komisijā, nedz arī organizācijās, kas eh, varbūt par kurām nerunās tās organizācijas, eh, kur pārstāvi šeit ir vēlāk ieradušies. attiecībā uz cilvēktiesību situāciju uzlabošanu Turcijā. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā mūsu komisija jau organizē šāda veida viedokļu apmaiņu. Un uh, aicinam pārstāvis no visām sociālajām jomām, partijām, vadošajām partijām pat tajos e, gadījumos, kad šāda partija nav tik lielā vairākumā parlamentā, lai pieņemtu attiecīgas um, izmaiņas un reformas. Es gribu teikt, ka reform, politiskā reformu darba kārtība Turcijā ir ārkārtīgi svarīga un tā lielā mērā ir atkarīga no politiskā dialoga kvalitātes, kas notiek starp ES un Turciju un kas notiek Turcijā. Un tāpēc jaunās Konstitūcijas komitejas darbs, e, pagaidu izveidotās komitejas darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un tur ir klāt politisko pārstīvu pārstāvi. Un tur līdzdarbojas arī to partiju pārstāvi, kas ir e, tikai knapi tikuši pāri vēlēšanu slieksnim. Katrā ziņā šī komiteja ir ļoti atvērta pēc savas darbības ir iesaistīti arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, un es domāju, ka tas ir ļoti labi veidojot vienprātību un šādu vienprātīgu viedokli. Polarizācija politiskajā jomā ir ļoti nopietns šķērslis patiesām demokrātiskām reformām šodien, ieskaitot acīm redzot arī cilvēktiesību jautājumus. Un jaunās konstitūcijas ietekme uh, un viss šis te konstitūcijas projekta radīšanas process būs ārkārtīgi nozīmīgs turpmākajām reformām attiecībā uz cilvēktiesībām, īpaši risinot kurdu jautājumu. Šodien mums ir tāda sajūta, ka e, militārā darba kārtība ir nonākusi priekšplānā un e, PKK atkārtotie uzbrukumi e, šķiet nemazinās un to intensitāte nemazinās un, diemžēl, neiezīmējas progresīva attīstība uh, civilās politikas uh, jomā. Decentralizācija, vietējās vāras pārstruktūrēšana, vārdu brīvības garantēšana, neatkarīga uh, tiesu sistēma, visi šie jautājumi, kas būs jārisina jaunajai konstitūcijai. Uh, Mm, izšķiroši ietekmēs situāciju valsts eh, dienvidu austrumos, īpaši kurdu situāciju. Un eh, to var risināt visos līmeņos. Eh, tas skars kultūras dzīvi, ekonomisko attīstību, pilsoniskās sabiedrības dzīvi kopumā, visus šos te aspektus. Nestoties to, ka drošības jautājums šodien, protams, izvirzās priekšplānā terorismu draudu dēļ, eh, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo ir svarīgi stiprināt eh, vietējās pašvaldības, lai nebeidotos, lai tiktu galā ar šīm te sekām, ko ir radījusi centralizēta militarizēta pārvalde. Un um, fakts, ka ļoti daudzi uh, pilsoniski aktīvisti šobrīd atrodas uh, cietumos par to, ka it kā esot plānojuši valsts apvērsums un tā tālāk. Mm, uh, par tādiem pašiem noziegumiem apsūdzēts arī virkni militāru personu, bet daudzas tiesas prāvas kavējas tās nenotiek un eh, šķiet, ka varas iestādes ļoti labi zina, kāda, eh, kāda uzlabojuma ir vispār nepieciešama tiesu sistēmā, tiesu procesos, un cik ļoti nepieciešams ir tās reformas, par kurām tika nobalsot septembrī, un tās ir jāīsteno dzīvē pēc iespējas ātrāk, lai varētu pārvarēt tos negatīvos eh, procesus, kas varētu graut uh, jebkādas uh, taisnīgas tiesas nodrošināšanu šiem te apsūdzētajiem ģenerāļiem. Un, ja jūs, kolēģi, atceraties, tad mēs eh, izlēmām veidot ad hoc delegāciju, kas strādā tieši piet, pētīt tieši šo jautājumu. Tai vajadzētu rīkoties pietiekoši ātri, doties un novērot šīs te pret ģenerāļiem vērstās tiesu prāvas Mm, jaunajā reformā ir paredzēts seši reformu punkti. Viena attiec uz, ti, eh, uz kriminālu tiesībām, eh, preses brīvības nodrošināšanu un eh, vēl daži jautājumi, jo šobrīd situācija ir pilnīgi nepieņemama. Žurnālistam atliek iesūtīt informatīvu materiālu par kurdu protestiem, lai viņu varētu ieslodzīt, apsūdzot terorismā. Pozitīvais apstākļus ir tas, ka tiecardība vardarbība pret sievietēm ir nonākusi publisko debašu lokā jau vairākus gadus, un vairāki eh, agrāk eh, avīzes izvairījās to publicēt laikrakstu pirmajās lapusēs, taču šobrīd šis ir jautājums, kas tiek plaši apspriests. Protams, ka uzreiz nekādi uzlabojumi nenotiek, bet eh, vismaz ir skaidrs, ka, šo, ka šis jautājums tiek risināts, jo uh, vardarbība, protams, kā joprojām notiek. Tālāk runājot par 23. 24. sadaļām, ir skaidrs, ka Eiropas Savienība pats sevi ir apgriezus spārnu zināmā mērā, neizmantojot visietekmīgākos instrumentus eh, reformu veicināšanai, proti šo te sarunu sadaļu eh, noslēgšanu Eh, cilvēktiesības, eh, tiesu vara un tā tālāk tās ir eh, tā tad iesaldētas un sarunas par tām nenotiek, jo faktiski mums kādas trīs, četras sadaļas tikai ir palikušas šādas, šādā stāvoklī un tāpēc mums vajadzētu ļoti spēcīgi attīstīt šo te pozitīvu, šos pozitīvos aspektus. Uh, Um, bet vajadzētu veicināt arī reformas un būt gataviem tad, kad pienāks laiks uh, uzsākt šīs te sarunas, jo tad, kad tiks uh, novērsti šie te politiskie šķēršļi, mēs uh, varētu atkal apliecināt savu apņēmību un izrādīt gatavību sarunu turpināšanai par šiem būtiskiem jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi pašreizajā politiskajā kontekstā. Un es ārkārtīgi atvainojos Nu, ka nevarēšu piedalīties pārējās debatēs, bet man ir jābūt uh, savā komitejā. Paldies Flotras kundzei un tagad Emma Sinklēra no Human Rights Watch. I want to start by uh, talking briefly about the. Uh... Es gribēju īstenībā īsumā parunāt par galvenajiem akcentiem šajā progresa ziņojumā. Te ir ļoti skaidri rakstīts, eh, ka ir joprojām tiesiskuma jomā daudz problēmu, runājot arī par tiesu prāvām un uh, runas brīvību. Es te mēģināšu tā īstumā, īsumā pastāstīt par uh, galvenajām jomām, ko aplūkoju savā ziņojumā. Tāpat tik runāts arī par militāriem spēkiem. Progresa ziņojumā šogad tiek piedāvāt tāda konstruktīva bāze, uz kuras balstoties varētu veikt iecerētās reformas. Un pastāv cerība, ka visas puses, eh, jeb abas puses, ES un Turcija izmantos šo ziņojumu tajā ietvertās atziņas, lai rīkotos konstruktīvi, ņemot vērā to, ka ir pēc iespējas ātrāk jāreformē eh, tiesiskā joma un arī jāuzlabo runas brīvība, eh, pieņemot konkrēts likums. Es domāju, ka progresa ziņojumā ir tādi ļoti labi uh, kritēriji, kas būtu jāievēro eh, un konkrēti jāiedzīvina arī likumdošanā. Protams, mēs eh, pieminēsim arī preteroru likumu. Ir arī ļoti liels problēmas attiecībā uz tiesu prāvām, tiesu procedūrām. Cilvēki ilgi tiek turēti pirms tiesas ieslodzījumā. Viņiem nav tiesības uh, tikt atbrīvotiem pret drošības naudu un nav arī bieži vien netiek piespriests eh, nosacīts sots, un eh, tūkstošiem cilvēku bieži vien cieši no negodīgās tieslietu sistēmas. Un es, lai progresa ziņojums kļūtu patiešām vērtīgs jūsu komitejai, kā arī ES eh, e Turcijas delegācijai un citām institūcijām, ir jāturpina šis darbs un jāsako tam, kas notiek Turcijā. Es eh, vēlējos atzīmēt, ka daudzas Eiropas Savienības eh, dalībvalstis arī ir, atteik, eh, ir samazinājuši savu palīdzību, palīdzot Turcijai reformu veikšanā. Un jāsaprot, ka visas cilvēku tiesību jomā īstenojamās reformas nenorisinās tik ātri, kā mēs gribētos, kā mums gribētos. Un Turcija nav pievērsus pietiekam daudz uh, uzmanības iekšpolitikā veicajā, veicamām reformām. Mēs ar prieku uh, vērtējam to faktu, ka Turcijā ir Eiropas Savienības jautājumu ministrija, un mēs ceram, ka tā arī varēs uh, īstenot šo patiešām ambiciozo darbu kārtību. Un uh, tieslietu ministrija uh, Uh, ir apņēmusies uh, vērot to, kā Eiropas kopienu tiesas spriedumi tiek īstenoti un ņemti vērā Turcijā. Uh, Jāņem vērā, ka tur ir bijuši, zinām, deficīti pēdējo gadu laikā, tas attiecas tāpat uz runas brīvību, izteikšanās brīvību, un e, pagātnē ir novērot arī vardarbību, ko izrādījuši valsts drošības dienesti, tāpat runājot arī par tiesvedības procedūrām. E, ļoti bieži šeit ir mm, minēti ļoti daudz deficītu un EKT spriedumi nav tikuši īstenot par 100%. Un mums ir jāparūpējas, lai process būtu patiešām efektīvs, un ja mēs vēlamies, lai konstitūcija arī būtu vērtīga un atbilstīga, darbā ir jāiesaist visas, eh, visi interesanti, arī pilsoniskā sabiedrība. Kas notiek ar PK, ar miera un uh, demokrātijas partija. 36 uh, locekļi ir ievēlēti parlamentā, tā ir kurdu partija, un uh, šīs partijas uh, ciešanas un uh, Tas, kā tā tiek apspiesta, šī situācija ir izkļūst no kontrolas, apmēram simtiem cilvēki ir ieslodzīti cietumā, viņiem tiek inkriminēta dalība PKK partijā un uh, saziņa arī ar Pakistānas uh, nemierniekiem. Un, protams, uh, mums ir jāsaprot, ka simtu, simtiem deputātu uh, apsūdzība, ka viņiem tiek inkriminēta līdzdalība PKK, ko īstenībā Eiropas Savienība ir iekļāvusi teroristu, teroristisku organizāciju sarakstā, tas rada problemātisku situāciju, un, protams, ir grūti šo partiju iesaistīt diskusijās par jauno paredzēto konstitūciju. Tas, eh, protams, viss šīs inkriminācijas un apsūdzības nenāk par ļaunu konstruktīvam politiskajam dialogam. Joprojām norisinās arī uzbrukumi šai partijai, un, eh, protams, valdošā gaisot nav pati patīkamākā un šī brīvības un demokrātijas partija turpina ciest. Jāņem vērā, ka ir arī pretterorisma likums, kur terorisms ir definēts tā ļoti plaši un papildus plašajai definīcijai tie cilvēki, kas eh, nav neko noziegušies, tiek tiesāti īpašās tiesās, kur parasti tiesā teroristus. Uh, un tie patiešām ir miermīlīgi cilvēki, un tieši tādēļ Turcijas valdībai kaut kas ir jādara lietas labā, ir jāmaina likumi, un esošie likumi jāpadara efektīvāk un precīzāki. Nedrīkst pieļaut to, ka eh, pagā, pašreizējā tieslietu sistēma ir pilnīgi diskriminējoša. Un gribēju pateikt, ka policija valstī cilvēki eh, tātad eh, notiek noklausīšanās eh, un ir tāda pat zināma sajūta, it kā jūs dzīvotu policijas valstī, jo nepastāv praktiski runas brīvības un cilvēki ikdienā tiek kontrolēti. Vēlējos pateikt, ka progresa ziņojumā ir rakstīti konkrēti likumi, ir minēti konkrēti likumi, tālāk 6. un 7. pretterorisma likuma. 6. un 7. pants un tāpat 314. Eh, pants. Tie ir panti, kas ir ļoti ātri jāgroza tālāk situācija tieši sieviešu nometnē, ir jāpārskata ģimenes likums, jo tas nav draudzīgs sievietēm, un joprojām eh, sievietes, kas ir apdraudētas, nevar pieprasīt palīdzību policijā, un eh, tieslietu ministrs ir apņēmies eh, spērt izšķirīgus soļus, lai beidzot šo situāciju mainītu, un mēs tam nenogurstoši sekosim. Paldies, Emmai! Saka priekšsēdētāji, jūsu ziņojums bija labs, jūs ļoti plaši runājāt arī par kurdu jautājumu, un tagad es došu vārdu Kunčančī kundzei. Thanks for the opportunity to share our... Paldies Vēlējos pateikties par to, ka jūs mūs uzaicinājāt uz šo komiteju un vēlējos arī parlamentam pateikties par sagatavoto progresa ziņojumu. Tas joprojām ir tāds kā strīžas ābols un tajā pašā laikā tur ir norād, ieskicēti daudzi ceļi, pa kuriem Turcija varētu uh, iet. Mēs ļoti augstu vērtējam jūs pētījumus tieši cilvēktiesību jomā un tāpat uh, to, ka tiek piedāvāts dažādas reformas tieslietu um, jomā. Bet mēs esam nedaudz nobažījušies par uh, preventīvo mehānismu izmantošanu nepietiekama sadarbība, nav bija, ir, ir tāds liels trūkums, un mēs par šo nacionālo preventīvo mehānismu nesam pārliecināti, nesam pārliecināti, ka tas ir atbilstīgs. Un esam eh, visai smagi nobažījušies. Tāpat esam noraizējušies par šo nulles iecietību pret spīdzināšanu, bet, diemžēl, šis paziņojums pēdējo astoņu gadu laikā nav eh, īstenots. Diemžēl joprojām daudz cilvēku tiek spīdzināti un Es jums varu arī piedāvāt uh, konkrētus skaitļus. Uh, mūsu cilvēku tiesību fonds uh, ir saņēmis 363 prasības 2010. gadā un pēdējos šī gada deviņos mēnešos esam saņēmuši 419 sūdzības. Es pieļauju, ka jūs varat saprast, visi upuri pie mums negriežas, visi spīdzināšanas upuri nepieprasa rehabilitāciju. Uh, Un eh, ņemot vērā dokumentācijas centra rīcībā esošos skaitļus, mēs esam secinājuši, ka pēdējo 9 mēnešu laikā ir konstatēta 717 um, spīdzināšanas gadījumi. Tas nav skaitlis, uz kuru mēs varam vienkārši tā pievērt acis. Spīdzināšana turpinās arī neoficiālās aizturēšanas vietās, arī, piemēram, policijas automašīnās, uz ielas, arī policijas iecirkņos. Un progresa ziņojumā ir rakstīts, ka tiek izmantot vardarbība disproporcionālā veidā, bet spīdzināšanu mēs tā nevaram nosaukt, jo tiek pielietots spēks, tiek pielietots spēks arī miermīlīgās demonstrācijās, un es gribēju atgādināt, ka nesen tika nogalināts kāds skolotājs, tāpēc, ka tika ļoti daudz izmantots, uh, izmantots piparu aerosols, un uh, šie aerosoli tiek izmantoti ļaunprātīgi uh, pretēji noteikumiem, uh, Un ir bijuši gadījumi, ka cilvēki tiek, eh, ir gājuši bojā arī tādēļ, ka tik izmantotas eh, gā, kaut kāda gāzes spridzekļa. Un nesen arī tāpat eh, vairāk cilvēki ir gājuši bojā. Vēlējos pieminēt vēl citus skaitļus. Mēs nesen veicām pētījumu un 25 tūkstoši gadījumu tika izpētīti tikai viena gada laikā, ņemot vērā to, cik ilgi cilvēki ir tikuši um, ieslodzītā, tad pirms tiesas uh, eh, ieslodzījums un pēc tam. Uh, tika veikta medicīniskā izmeklēšana un 1248 cilvēki bija ievainoti policijas transporta līdzekļos. Es domāju, šis skaitlis ir pietiekam tāļrunīgs, tātad 5% no gadījumiem cilvēki ir cietuši no ievainojumiem. Jāņem vērā, ka trūkst uh, efektīvas un pamatīgas izmeklēšanas kapacitātes. Uh, un daudzi virsnieki eh, saņem tikai uh, tādu eh, nosacītu sodu, līdz ar to šī nesodāmība turpinās. Piemēram, tiek pieminēts 256. pants, kur ir runāts par pārmērīgu spēka izmantošanu pretstatā 94. Eh, pantam, kas ir eh, pre, tieši saistīts ar spīdzināšanu. Un joprojām nav stājušies spēkā pretspīdzināšanas likumi un progresa ziņojumā ir atzīts, ka ir konstatēti cilvēku tiesību pārkāpumi Un mēs ar prieku vērojām, ka tika izglītoti apmēram 4000 ārstu kas arī izmeklēja spīdzināšanas upurus. Mēs par to esam gandarīti, bet darbs netiek pietiekam labi turpināts, nav šī secīguma, jo tieslietu ministrs vērsās pret pret eh, šādu ziņojumu un pētījumu turpināšanu gadījumos, kad tiek konstatēta spīdzināšana. Mēs nevēlamies, lai šī apmācība, ārstu apmācība kļūtu tikai par tādu skaistu, bet eh, neko nenesošu instrumentu. Mums ir jāparūpējas, eh, lai tā būtu jēgpilna un apmācība būs jēgpilna tikai tā, tad, ja tā netiks pārtraukta vienā brīdī. Tāpat ir runāts eh, par to, ka cilvēki tiek apdraudēti, viņiem tiek draudēts, viņi nedrīkst ziņot par spīdzināšanas gadījumiem, un, diemžēl, šādi iebiedēšanas gadījumi ir pieauguši skaitā pēdējo gadu laikā. 265. pāns, tur ir runāts par uh, vardarbību vai draudiem pret uh, valsts ierēdni. Tas tiek ļoti bieži izmantots, un 125. pāns tāpat tiek izmantots. Tas ir pāns, kur ir runāts par neslauz celšanu policijai. Un e, tas ir tāds e, pāns, ar ko mēs šad un tad saskaramies. Nesen bija problēmas. 26. jūnijā tika izdalītas skrējlapas, un uz šīm skrējlapām e, tika runāts, tātad uz skrējlapām bija informācija par spīdzināšanas upuriem, un pēc tam mums tika inkriminēts, ka mēs uh, ceļam neslavu policijai. Paldies, paldies jums par prezentāciju un ir ļoti jauki, ka jūsu cilvēktiesību fonds turpina savu darbu, nevis uh, tikai tad, kad uh, spīdzināšanas gadījumi tiek vērot sistemātiski, bet arī tad, kad to skaits samazinās, jo jums ir jāturpina strādāt nenogurstoši, lai vispār šādu praksi izskaustu. Paldies! Tagad Mēs uzklausījām visus runātājus, un manā rīcībā jau ir runātāja saraksts. Pirmā ir Kopas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, paldies visiem viesiem par saistošajām uh, prezentācijām. Es domāju, tās ieskicēja ļoti labi to ainu, kāda valda Turcijā cilvēktiesību jomā. Es gribēju runāt tieši par sievietēm. Eh, pagājušajā nedēļ mēs avīzē varējām vērot eh, pirmajā lapā bildi, un tajā bija attēlot kāda sieviete, kuru vīrs bija nodūris, un tad uh, Eh, izraisījās plašas debates, vai tas ir pieņemami, proti, vai, eh, piemēram, eh, žurnālisti to izmanto tikai peļņas nolūkos, vai šādas attēli atrodas savīšu pirmajās lapusēs, lai pievērstu uzmanību šim izplatītajam fenomenam. Pēc tam cilvēku tiesība organizācijas vadītājs eh, iesniedz atlūgumu, tika protestēts eh, pret žurnālistiem, kas eh, avīzē bija ievietojuši fotografiju. Jāsaka, ka goda, slepkavības goda vārdā un ģimenes vardarbība ir ļoti izplatīta fenomena Turcijā. Un apmēram 5 sievietes dienā iet bojā Turcijā un apmēram 40% sieviešu cieši no vardarbības vai no vīra puses puses vai citu ģimenes locekļu puses. Un sievietēm ir arī grūti doties uz policiju un uh, liecināt par šādiem gadījumiem. Protams, mums ir jāpievērš uzmanība uh, šādiem vardarbības uzliesmojumiem, un es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem uh, Turcijas izaicinājumiem. Ko mēs varam darīt lietas labā? Uh, zinām, ka institucionālā kapacitāte Turcijai nav pietiekami liela, tikai 70 patvērsmes eh, ir valstī, kurā dzīvo apmēram 75 miljonu cilvēku, un ir jāmaina arī cilvēku domāšanas veids, mentalitāte, jo bieži vien eh, sievietēm iedrošina šo problēmu atrisināt ģimenes iekšienē, tātad šo netīro veļu nekārt ārā. Uh, Un tādēļ jāpadomā par ierēģu izglītošanu un profesionālu apmācību, lai viņi būtu arī pietiekami pieredzējuši un varētu labāk strādāt ar šiem vardarbības upuriem. Tagad tiek strādāts pie jauna likuma projekta, kur tiek runāts eh, par vīriešu izglītošanu, par viņu pacietības trenēšanu, lai viņi neizmantotu šo vardarbību ģimenē un. Uh, Es gribēju dzirdēt, kā jūs visumā vērtējat šo priekšlikumu, kā aizsargāt eh, sievietes un vispār ģimenes locekļus pret vardarbību. Paldies, Hopas kundze, vai jūs šo jautājumu, kam jūs īsti gribētu uzdot? Labi, tagad Papadopulu kundze, paldies priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties lakoniski, jo man arī jāskrien uz Lība komiteju balsot. Es atvainojos, ka skriešu prom tūlīt. Es uzdošu jautājums, un es ceru, ka kolēģi man pēc tam atreferēs uh, saņemtās atbildes. Es gribēju runāt uh, par to faktu, ka Eiropas uh, kopiena tiesa arī lēma Kipras lietā un Eiropas komisija um, iesniedza prasību par pazudušajiem pilsoņiem Kiprā. Tāpat uh, Kipras eh, grieķu jautājums eh, pēc 57 okupācijas gadiem joprojām nav atrisināts. Es gribēju dzirdēt jūsu piezīmes. Tātad eh, pazudušie cilvēki Kiprā, viņu tiesības un Kipras grieķu jautājumu. Šajā ziņojumā ir skaidri teikts, ka Turcijā kājām tiek bradāts minoritāšu tiesas, tiesības, un tāpat Turcija nav parakstījusi Eiropas padomes pamat eh, konvenciju par minoritāšu aizsardzību. Jāsaka, ka mēs to pieredzām paši savā valstī katru dienu, jo mūsu valsts ir sadalīta divās daļās, un tur arī minoritātes cieš no diskriminācijas, bet kādēļ Turcija neparaksta Eiropas padomes konvenciju, lai pat aizsargātu arī savas minoritātes, tātad turku minoritātes, piemēram, Kiprā? Jo e, pie mums dzīvo šī uh, Kipras turku minoritāte. Uh, Un tālāk runājot par šīm patversmēm, sievietēm 7500 cilvēku, kas bija minēti Botskurtas ziņojumā, sieviešu tiesību komitejā, mēs to apspriedām pagājuši nedēļu, eh, un tur mēs arī runājam par to, ka nepietiek patvērsmi visām sievietēm. Nu vai tad ir gana ar tik nelielu patvērsmu skaitu, lai uzņemtu sievietes, kas ir cietušas eh, tik smagi no vardarbības ģimenē un citiem noziegumiem un ir tikušas arī izvarotas? Es atvainojos, eh, ka man tagad ir jāskrien prom, kur katru brīdi, bet es ar nepacietību uzklausījuši atbildes. Runātāja tiek pārtraukta un priekšsēdētāja saka, ka šī sēde tiek straumēta un jūs to varat noklausīties arī internetā. Lūdzu, Mārtiņa kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs ļoti daudz uh, briesmīgu lietu dzirdējam par Turciju un mana brīvības partija no Nīderlandes jau gadu, uh, ļoti ilgus gadus ir teikusi, ka Turcija nepiedara ne Eiropai, ne Eiropas Savienībai, tie ir austrumu kaimiņi termiņu. Mums ir jābrīdina. Mēs eh, vēlamies pateikt, ka tas viss ir aizgājis greizi. Kolēģi, jums beidzot ir jāatmostas, jo Turcija uh, ir nelegāli okupējusi Kipru un viņi īstenībā uh, nu, pat nav attaisnojuši šo savu rīcību. Nu, kolēģi, nu, varbūt mums veidzot vajadzētu pārtraukt iestājas sarunas un pateikt turkiem, ka viņi vairs nesaņems miljoniem eiro no Eiropas Savienības nodokļu maksātāju kabatām. Izmetiet viņus arī no NATO. Es domāju, tas būs pareizs solis. Jūs te runājat par problēmām, bet neviens nerunā skaidru valodu. Eiropa ir tāds bezzobains tīģeris. Es gribēju teikt kolēģiem, dariet beidzot kaut ko, izdariet, veiciet spiedienu uz Turciju. Nu, apstādiniet tirdzniecību ar Turciju. Mēs varam uzlikt Turcijai eh, kaut kādas tirdzniecības vai ekonomiskās sankcijas, bet neviens neko nedara. Nu, runājiet atklāt valodu un esiet stingri beidzot pret Turciju. Thank you. And now, madam. Paldies. Nākamā runātāja. Oui. Parler de la situation. Runājot par situāciju tur, tur, Sursī, Turcijā secinām, ka tas nav viegli. It īpaši ņemot vērā eh, to, kādā veidā šīs diskusijas parasti notiek. Es labprāt gribētu, lai mēs veicam analīzi objektīvā veidā. Un es negribētu lai mēs pieļaujam pagātnē jau vienreiz izdarītās kļūdas, kur mēs devām priekš, priekšroku dažādu juridisku tekstu transponēšanai, neskatoties uz realitāti valstī. Esam uzklausījuši virkni arotbiedrību pārstāvjus, žurnālistus un arī citus opozīciju pārstāvjus, un viņi tu, esam uzklausījuši tos, kas ir uzdrīkšinājušies kritizēt šo režīmu un zinām, ka šie cilvēki pēc tam tiek krimināli vajāti. Un tie pat viņiem tika izdarīts represijas un ļoti smagas represijas. Nereti tas tiek darīts aizbildnoties ar cīņu pret terorismu. Es domāju, ka tas, kas ir noticis kopš jūnija attiecībā uz kurdu opozīciju, ir pilnīgi nepieļaujami. Un, ja var ticēt tiem skaitļiem, ko esmu saņēmusi, tad runājam par 1000-1400 kurdu, arestētu kurdu šai saistībā. Visi šie aresti turpinās, un pat šobrīd cilvēki tiek joprojām arestēti. Tāpat laikā jūlijā Turcija veica militāru intervenci kurdu teritorijā Irānā. Un tur šie kurdi iedzīvotāji faktiski nonāca krustugunīs nu, gan no Irākas puses, gan no viņu puses. starp irāniešiem un turkiem. Un nedzirdējām nekādu veidu nosodījumu pret šo, politā, pret šo militāro operāciju, kas prasīja ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības upuru, to starp bērnu upuru. Jāsaka, situācija ir nepieļaujama. Es domāju, ka vēl nepieļaujamāk ir tas, uh, ka redzam, ka atsevišķi mūsu dalībvalstu ministri dodas uz Turciju un dažādi draudējas, draudzējas ar Turcijas valdību ministriem un runā kaut ko par bēgļu politikām. Un ir gatavi nosūtīt uz Turciju atpakaļ virkni cilvēku, kas ir meklējuši patvērumu Eiropas Savienībā, atkal aizbildnoties ar cīņu pret terorismu. Es tāpēc gribētu, lai šis jautājums par mazākumu tautību aizsargāšanu īstenībā īpaši attiecībā uz kurdiem tiktu daudz lielākā mērā skatīts arī šīs komitejas ietvaros, jo te runājam par minoritāšu aizsardzību un e, nedrīkst tikai pieņemt dokumentu šai saistībā, bet ir pavisam reāli jārealizē šie, šāda veida dokumentu un sasības arī praksē. Paldies! Nākamā, nākamā runātāja Veržjāts kundze. Jā, par sieviešu situāciju. Es domāju, ka patiešām pastāv reāla problēma ar sieviešu situāciju Turcijā, un es gribētu tomēr mm, saņemt tādu objektīvu vērtējumu par šo situāciju. Arvien biežāk dzirdu, ka cilvēki runā par islamizāciju Turcijā, un tāpēc es gribētu uh, Man, protams, nav nekas ka, pret to, ka ir musulmaņu partijas un tam līdzīgi, bet jāņem vērā, kādas tad ir, jānoskatro, kāda tad ir sieviešu uh, sit, tiesību situācija šai kontekstā. Paldies, Vēržietas kundzei, un tālāk nākamā runātāja. Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšādātāji. Es gribēju atbalstot to, kas tika teikts, ka iestāšanās process ir labs instruments un rīks, kā veicināt cilvēktiesību attīstību Turcijā, un jā, jā, jālieto tas pilnā apmērā, nedrīkstam sev diskreditēt. Priecājos, komisārs Fīler uzsvērs progresa ziņojumā preses brīvību īpaši, un tāpat runājas par tiesiskam. E, daļēji komentāros par to arī runāšu, bet daudz kas par to jau tika teikts plašāk runājot, ir ārkārtīgi svarīgi šādu strauju reformu procesu gaitā skatīties uz to, lai reformas tiktu arī īstenotas. Un attiecīgi tiktu šie likumi arī piemērot pēc to gara, nevis to burtu, burta. Protams, ir vajadzīgs ilgs laiks, lai pilnībā iedarbotos un iestrādātos visi uzlabotie likumi, un lai tas nonāktu līdz policijas un ielu līmenim, un tāpēc ir ļoti uzmanīgi situācija jāuzraug. Tāpat gribēju uzsvērt jautājumu par žurnālismu un preses brīvību, kā arī internetu brīvību Turcijā. Tas ir jautājums, kam sako ilgi jau līdz un domāju, ka Eiropas Savienība tas ir ļoti svarīgi, tāpat kā arī daudz kur citur pasaulē. Pēc tam, kad vairāk no mums šeit Eiropas Savienībā ir teikuši Turcijai, ka lūk trūkst preses brīvības, esam saņēmuši paziņojumu no valdības, ka viņi lūk nesot aizturēti par viņu lomu preses brīvības tiesību īstenošanā, bet gan aizturēti tāpēc, ka viņi ir apsūdzēti par līdzdarbošanos terorismu organizācijās. Nu, kas at kas, nu, man šķiet, ka tas vēl tikai ir jāpierāda. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs novērojums un nevar aizbildināties ar šo cīņu, pretorismu apkarošanu, lai žurnālistus arestētu. Tas jāsaka tiešām, nu, zen šarmuļs tas nenāk par labu kopēji morālē ne sabiedrībā, pilsoniskā sabiedrībā, ne akadēmiķa aprindās un žurnālistu vidū. Visa šī telefona saruna noklausošanās, kas arī jau tika minēta, ir vēl viens jautājums, kas būtu jāapskata sīkāk un jāņem vērā, ka ir daudz tādi aizturēti e, cietumā joprojām, pret kuriem nav izvirzīts nekādas atsūdzības un nav nekāda tiesprāva notikusi. Un ja redzam, ka pretterorisma uh, Eh, darbība tiek izman, noteikumi tiek ļaunprātīgi izman, izmantot, tad mums arī tam vajadzētu pievērsties visplašākajā šī vārda apmērā runājot ar Turciju. Kopumā es ceru, ka progresa ziņojums, pie kā strādāsim arī AFET komitejā, pievērsīsies tam, cik ārkārtīgi svarīgi ne, nepiecie, ir spēcināt tiesiskamu uh, atbilstīgas tiesas iestādes, neatkarīgas tiesas iestādes un varas nodalīšana Turcijā. Turcija, protams, ekonomiski gūst lielus panākumus, tā kļūst pamazām par reģionu līderi. Un es domāju, ka viņiem vajadzētu būt arī plaš, lielākai vēlmei kritiski par to visu spriest dialogu ietvaros. Domāju, ka ir jābūt šādām kritikas pilnām debatēm ar Turciju, tīpaši ņemot vērā, ka tiek gatavotas konstitucionālās reformas. Pilsoniskai sabiedrībai šeit vajadzētu aktīvi, aktīvi līdzdarboties. Konkrētāk tālāk runājot par bēgļiem noslēgumā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai atzīstam, kādu lomu Turcija spēlē, uzņemot bēgļus no tādām valstīm kā Irāns un Sīrijas, kā arī no Afganistānas un citām pasaules valstīm. Anē, ANO cilvēktiesību un demokrātijas instruments uh, piedāvā patvērumu šiem bēgļiem Turcijā, un Eiropas Savienība ir tā, kas sniedz pusi, eh, nodrošina pusi no šīs organizācijas budžeta. Nu, varbūt šie apakškomiteja varētu pievērsties šim jautājumam un runāt par to, ka varbūt Eiropas Savienība var vairāk pildīt savu saistību šai jomā, nodrošinot uzlabot koordināciju un varbūt pat arī ad hoc palīdzību uz vietas Turcijas varas iestādēm. Jo tikpat labi varētu gadīties, ka šādām plašām ļaužu plūsmām Turcija varētu pietrūkst, eh, pietrūkt kapacitātes, un tā rezultātā viņi sastapties ar eh, necilvēcīgu izturēšanos, spīdzināšanu un tam līdzīgi. Tāpat mums arī jāskatās uz to, lai bēgļiem būtu droša situācija Turcijā. No vienas puses viņi, protams, var meklēt patvērumu Turcijā, bet redzam, ka tāpēc, ka mm, robeža ar Irānu jau trīs mēnešus ir atvērta un tāpat arī ar Sīriju, notiek brīva cilvēku pārvietošanās un distance līdz ar to ir salīdzinoši īsas no tā vietas, tas vietas, kur bēglis ir meklējis patvērumu un, un, un vietas, kur, no kuras šis bēglis ir bēdzis. Nereti gadās arī cilvēku, cilvēki, cilvēkiem tiek draudzēts, viņi tiek vajāti, nes tādi gadījumi ir piedzīvoti, un pavisam nesen bija kāds Sīrijas ģenerālis, kas bija augsta līmeņa ģenerālis Sīrijas armi, armijā, bēga no Sīrijas, bet pēc tam Viņu no Turcijas aizved atpakaļ uz Sīriju un spīdzināja. Un šāda veida notikumi tiek konstatēti attiec šajās Sīrijas eh, un Turcijas un Turcijas un Ģērās apus, apusējās attiecībās. Un vajadzētu tāpēc nodrošināt drošu patvērumu bēgļiem, kas ierodas Turcijā. Paldies! Saka priekšsādātāji, tagad došu vārdu mūsu trim ekspertiem. Es atvainojos, nē, nē, Vēl bija viena runātāja, Frīda Brepals, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ļoti lakoniski. Es gribēju runāt tikai par cilvēktiesībām, vērtējot progresa ziņojumu. Man ir ļoti konkrēts jautājums komisijas pārstāvēji Sinklēras kundze ļoti detalizēti ilustrēja kurdu situāciju Turcijā. Viņa nedaudz pievērsās arī šīs problemātikas vēsturei, un viņa ļoti skaidri pateica, ka jebkurš, kas ir politiski aktīvs kādā pro-kurdiskā partijā, pēc tam tiek izsakots vai pat ieslodzīts, vai arī viņam tiek atņemts viņa politiskās tiesības. Tādēļ mums ir jārunā par likumdošanas saskaņošanu un eh, korekcijām likumdošanā, gan runājot par antiterorismu likumu, gan arī cita veida likumdošanu. Es konstatēju, ka katru gadu savā progresa ziņojumā Eiropas komisija uzstāda šādas prasības, bet īstenībā nekas nenotiek. Tāpat konstatēju, ka komisija nekad skaidri un gaiši nav atzinusi, ka kurdu jautājumu varēs atrisināt tikai tad, ja tiks izveidots pilnmiesīgs uh, politiskais dialogs un tādā godīgā un taisnīgā veidā. Mēs katru gadu no jauna redzam, ko dara valdība, runājot par uh, kurdu jautājumu, un pat uh, šobrīd, uh, lasot ziņojumu, mēs varam pārliecināties, ka Turcijas valdībai nav pat politiskās gribas, lai beidzot atrisinātu šo sapiņķerējušos kurdu jautājumu. Un, uh, Tādēļ arī Eiropai beidzot kaut kas ir jādara. Mēs taču sapratīsim, ka ir iespējams tikai mierīgs risinājums, bezkonflikta risinājums. Tas ir vienīgais iespējamais ceļš. Es eh, Vēlējos pavaicāt, ko uh, komisija ir nolēmusi darīt, lai beidzot šis kurdi jautājums tiktu atrisināts, un ko tad jūs rakstīsiet nākamā gada progresa ziņojumā, jo ir jāievieš arī izmaiņas likumdošanā, tāpat runājot arī par valodas izmantošanu. Nu, mēs nevaram šitā turpināt. Thank you very much. Paldies, saka priekšsādātāji, paldies Brepals kundzei. Nu tā tad ir uzdot virkni jautājumi arī paziņojumus dzirdējām. Bet, kas attiec uz jautājumiem, tad šie tie visi sadalās zināmās daļās. Pirmām kārtām ku, situācija ar kurdiem Turcijā, tālāk vardarbība pret sievietēm un presas brīvība. Un tad Papadopoulos kundze vaicāja arī par mazākumu tautībām un bezvēsts pazudušajiem Kiprā. Malēns kundze, nu varbūt jūsu paziņojums nebija tik daudz kā jautājums, bet drīzāk tāds politisks jūsu partijas secinājums, kurus teicāt, Madlēna ar kungs, ka jūs teicāt, ka nevēlties, lai turpina šīs sarunas. Bet, nu, protams, ka tas ir uh, jautājums, par ko viedokļi ir dažādi dažādām politiskajām partijām. Tas drīzāk ir jūsu partijas uh, viedokļu atspoguļojums un neatspoguļo parlamentu vairākumu domas. Iesākumā došu vārdu pirmai runātājai no Turcijas cilvēktiesību organizācijas, bet jums jāizsakās īsi. Jā, gribu atbildēt par jautājumu par sieviešu situāciju Turcijā. Tas ir mans, tā ir mana specialitāte. Esmu tiesu ekspertīzes mediķi, strādāju pie ģimenes vardarbības jautājumiem un gribu teikt, ka juridiskās reformas ir ļoti daudz sološas attiecībā uz ties, sieviešu tiesībām, bet jāsaka, patvērumu vietas ir ļoti neliels, ļoti ierobežots un lielākoties problēmas e, ir tādas, ka ka ģimenes e, ļoti viegli var iekļūt šajos patvērumos un šīs sievietes vai nu izvarot vai nogalināt un tam līdzīgi. Tā ir milzīga problēma un tāpēc problēma lielākoties ir tieši ar juridisko reformu īstenošanu. Un, protams, ka situācija nav vienkārša. Ir bijuši tik daudz reformas ļoti īsā laika periodā, un, lai tās īstenotu, ir, ir vajadzīga pareizā perspektīva, bet tam būs vajadzīgs laiks. Bet vēl gribu pieminēt eh, jautājumu par šo islamizāciju. Tam nav tik liela saistība ar sieviešu tosībām, faktiski gluži otrādi ir bijusi diskriminācija pret musulmaņu sievietēm, kam bija lūk šie lakati un tam līdzīgi. Un tām tika ierobežots izglītības tiesības. Bet tagad pašreizējās juridiskās reformas, kas atbalsta sieviešu tiesības, vienlaicīgi uzlabo šo sieviešu situāciju. Nu, tas ir tas galvenais uzlabojuma punkts, uz ko var norādīt. Man jāsaka, ka runājot par preses brīvību, izteiks runas brīvību, tā ir ļoti nopietna problēma. Ir 63 žurnālisti, kas šobrīd atrodas cietumā, un lai arī tiek, viņi tiek apsūdzēti, ka viņi nav, viņi, lai arī tiek teiks, ka viņi nav cietumā tādēļ, ka viņi ir izmantojuši izteiksmes brīvības tiesības, nē, tas tomēr tā ir. Viņi nav varējuši publicēt savus grāmatas, rakstus, uh, jo ir tikuši ieslodzīti tie, cietumā tieši šo mm, grāmatu uzmetumu un projektu dēļ. Es domāju, ka tā ir pietiekama informācija. Paldies, došu tālāk vārdu kolēģiem. Lūdzu, Emma Sinklēra Veba lūdzu tālāk. Jā. Es arī gribēju runāt par ģimenes vardarbību un sieviešu labkavībām Turcijā. Kā jau teicu, Jaunais ministrs ir izteicis dziļu apņemšanos strādāt pie šiem jautājumiem. Viņa, tā ir sieviete, un viņa teica, ka mainīs likumu par ģimenes aizsardzību, lai censtos eh, nodrošināt to, ka ir policijas aizsardzība nodrošināt sievietēm, kas kļūst par upuri vardarbībai ģimenē. Šobrīd te ir pārāk daudz ierobežojumu šai likumā Tur tiek runāts tikai par sievietēm, kas ir juridiskā laulībā, netiek runāts par sievietēm, kas ir šķīrušās, e, tur nav iekļauts, piemēram, arī reliģiski rakstura laulībās un tam līdzīgi. E, un tam līdzīgi. Tātad pārāk daudz ierobežojumu, un šis likuma aptvērums ir jāpaplašina, lai viss šīs sievietes iekļaut aizsardzības, aizsargājumās grupās. Sievietes Turcija pie tā ļoti šobrīd aktīvi strādā, nesen tikos arī ar ministri, un domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi uzmanīgi sekot līdzi progresam, kas tiek gūts šai jomā, tāpat arī vērot, kā tiek likumi īstenot. Tad, kad likums tiks grozīts, tālāk, protams, tas attiecīgi jāizteno arī dzīvē. Es neesmu redzējis to projektu, ko jūs teicāt, kas attiecas uz sieviešu aizsardzību un sieviešu pasargāšanu no vardarbības. Ehm, nesen pagājušajā nedēļā dzirdējām presē, par to tika runāts, bet dokumentu projektu kā tādu redzējuši mēs neesam, tāpēc neko nevar par to konkrētāk pateikt. Bet, nu jā, tieši šāda veida likuma projektu mēs arī gaidām un uzmanīgi analizēsim nākotnē. Un tad īsumā vēl par Turcijas izvairīšanos no starptautisko normu ievērošanas minoritāšu aizsardzības jomā. Kā Human Rights Watch mēs jau esam pauduši savas bažas par to, ka Turcija joprojām e, ir e, īsteno atkāpes no vairākām starptautiskām konvencijām attiecībā uz minoritātēm un piemēru ļoti vecmodīgas minoritāšu definīcijas no Lozānas līguma. Par to runājam arī periodiskajā pārskata ziņojumā attiecībā uz Turciju, un uh, Eiropas komisija, jāsaka, šo lietu arī piemin savā progresa ziņojumā, atkārtojas to jau vairāk kārt. Nu, ar to arī viss. Tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā runātāja. Šķiet, ka viss ir ticis pateikts. Mēs visi sakam vienu un to pašu, visi esam nobažījušies, norādām uz tiem faktiem, kas nav atbilstīgi cilvēktiesību aizsardzības situācijā, esam uz tiem norādījuši arī progresa ziņojumā. Te esam viensprāts, kad runājam par pārmaiņu, par to, vai Turcija ir bijuši vai nav bijuši pārmaiņas. Nu, es gribēju teikt, ka pārmaiņas, protams, ir notikušas cilvēka tiesība aizsardzības ziņā, un progresa ziņojums, ja salīdzinām gadu gaitā, situācija uzlabojas, un redzam, ka progress ir. Uh, bet progress nav pietiekams. Lai komisija dara visu iespējamo, nu šķiet komisija dara katru brīdi ar vien vairāk, esam ļoti precīzi izteikušies, norādot tās jums, kurās ir problēmas, koleģiālais izvērtējums, ko veic eksperti no dalību valstīm ierodoties Turcijā, pētot tiesību aktus, norādot uz tām jomām, kas jurisprudencē rada problēmas. Tas viss darbs ir ļoti svarīgs, daram to jau gadiem. Un lūk, šeit ir rezultāti. Tāpēc jau mēs tagad varam teikt, ka lūk, šis pants ir pretrunā tādai un tādai konvencijai. Tie, mēs esam identificējuši visus tos pantus antiterorismu likumā, kas ir pretrunā cilvēku tiesībām. Tātad situācija ir identificēta, un, protams, darbs nedrīkst tapt apturēts. Nedrīkstam to darīt fragmentēti, Bet ja mēs nebūtu Turcijai, ja mēs nedarītu to visu, tad ja situācija vispār nebūtu uzlabojusies. Protams, ka nav panāks tik daudz, kā mēs gribētu, un darba priekšā vēl daudz, bet nedrīkstam apstāties, jāturpina darbs. Un vēl precīzāk jārāda šiem situācijām, piemēram, lūk, dienvidu austrumos valstī eh, šobrīd norisinās tādas lietas, par ko esam ļoti satraukušies. Un ir vajadzīga arī stratēģija valstī, kas pievērstos dienvidu austrumiem un neat, nerunāt viss tikai vienīgi par terorismu. Ir vajadzīga visaptveroša stratēģija, kas runātu par šo valsts teritoriju, kas runātu arī par sociāla-ekonomiskajām tiesībām un runātu par minoritāšu tiesībām kā arī ņemt vērā vietēju minoritāšu tiesības uz savu valodu un kultūru, papildus terorismu apkarošanas pīlāram. Tātad ir vajadzīga stratēģija Turcijā, kas pievērstos šim konkrētajam reģionam. Mums ir jāpalīdz viņam tā izstrādāt, nekas cits atbilstīgi nedarbosies. Par sieviešu tiesībām runājot, situācija uzlabojas, bet, protams, ka tā uzlabojas ļoti lēnām. Es strādāju kopā ar turkiem, tā patvērumu, par ko jūs runājat, tās ir, e, tie ir IPA projekti, kas apmaksāti ar komisijas eh, līdzekļiem. Astoņi šādi patvērumi, protams, ar tiem nepietiek un tam līdzi nāk, un, un tas notiek tādu procesu ietvaros, kas šobrīd tikai aizsācies, tas nav vēl noslēdzies, un tāpēc mēs vēl pie tā strādāsim. Mums ir jāmaina likumi, jāmē, jāskatās uz to piemērošanu. Kā jau jūs teicāt, šo likumu projektu mēs redzējuši vēl neesam, ceram, ka to drīz saņemsim. Un tad būs tālāk jāstāsta arī uz to, kā tas tiek īstenots un kāda ir papildus pavadošie pasākumi, kas tiek notiek ar pilsonisko sabiedrību, kā tiek strādāts ar NVO, lai pārliecinātos, ka tiek mainīta arī mentalitāte, jo nedrīkstam aprobežoties tikai ar likuma mainīšanu. Ja jau tas tā būtu, tad jau tas būtu ļoti vienkārši. Lūk, pieprasīt izmaiņas eh, likumā un viss, bet vajadzīgs mainīt arī mentalitāti un kultūru tālāk par minoritātēm un to tiesībām. Mēs esam ļoti tālu no tā, ko, pie kā vēlamies nonākt, un tas progress ziņojumā arī atzīmēts. Šāda veida normas būs jāievēro un jāizmanto, bet nesam vēl tur nonākuši. Uh, kas attiecas uz preses brīvību un runas brīvību, nu, te mēs ļoti skaidri runājam par tiem pantiem, kas ir jāmaina krimināla kodeksā, esam tos identificējuši, tāpat arī antiterorisma likumā esam identificējuši šos prants, tāpat arī preses likumos. Turklāt esam arī identificējuši faktu, ka tiesa iestāde šos pantus piemēro ļoti plašā interpretācijā, un visa šī kopējā likuma piemērošanas tradīcija ir, ir atšķirīga, un šis cikls ir jāpārlauž. Un šī iemesla dēļ esam eh, organizējam dažādus projektus kopā ar valdību par pēdējos pāris mēnešos. Šeit Briselē esam pieņemuši pārstāvis no valdības, Luksemburgā bijuši sanāksim Strasbūrā, esam tikušies ar uh, tiesnešu un uh, prokuratūras galvenajiem pārstāvjiem Un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi kopējo darbā. Lai pietuvinātu šo valstu Eiropas Savienības standartiem. Komisija turpinās šo koleģiālo izvērtējumu, turpināsim arī dialogu cilvēktiesību jomā, turpināsim tāpat nodrošināt atbalstu NVO un pilsoniskajai sabiedrībai, turpināsim finansējumu programmām šajā jomā negrasamies padoties, un komisija arī ļoti labprāt vēlētos, ka tā varētu at, strādāt arī pie 23. sarunas nodaļas, jo ir ārkārtīgi svarīgi ar Turciju apsvert. Mēs domājam, ka attiecīgajā saruna ietvarā mēs varam pasan, panākt daudz rezultātu. Un mans pēdējais punkts, tas, ko jūs teicāt par šiem bezvēsts pazudušajiem Turcijā un Kiprā, nu jā, jaunākais, jaunāka informācija liecina par to, ka mēs skaidru gaiši, mums skaidru gaiši jāpasaka, šī, šīs lietas nav atrisināts un tām ir jāseko. Mēs sekojam tam līdz katru gadu. Thank you, all of you. Paldies. Paldies par visu šo sniegto informāciju un izvērtējumu. Es eh, tiesa vai varēšu izdarīt tādu ļoti precīzu kopsavilkumu, bet vismaz dažās jomās mm, es domāju, ka mēs vairāk uzzināsim tuvākajos mēnešos vai gada laikā, piemēram, kā strādā šie te dažādie jaunieviestie mehānismi, piemēram, spīdzināšanas novēršanai un tā tālāk. Iespējams, ka varbūt vairāk ir jādara uzraugot atsevišķus gadījumus, atsevišķu tiesu procesu, kas ir saistīti ar preses brīvības un vārdu brīvības ierobežojumiem, bet Kā jūs arī atzīmējat, arī kurdu minoritātes jautājumos situācija neuzlabojas, un vajadzētu arī sekot tam, kā attīstās kurdu partiju darbība. E, mēs tālāk e, AFET komitejā e, kas ir ārlietu komiteja parlamentā, mēs apspriedīsim situāciju, arī situāciju Ziemeļ Irākā jau kaut kur šajā ziemā. Tā kā šo tēmu mēs varam noslēgt un pāriem pie nākamā jautājuma, kas ir viedokļa, jau, tātad viedokļa apmaiņa ar Austrum partnerības valstu ombudiem. Un tātad runāsim par izpēti par to, kā mēs varam turpināt mūsu un padziļināt mūsu sadarbību. Uh, Un man interesē šis jautājums. E, neturpināšu būt priekšsēdētāji, ne tāpēc, ka man neinteresē šis jautājums, bet mans kolēģis ir bijis ļoti aktīvi sagatavojot e, šo jautājumu. Tādēļ es nododu viņam e, priekšsēdētāju grožus viņa rokās uz turpmāko sanāksmes daļu. Thank you very much, Madam President. Or maybe we wait. This is Ruigas. Okay. steeds uh, Sanne en die hebben het. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšstādātājs kundze. Turpināsim uh, poļu valodā. Uh, man ir liels prieks sveikt mūsu viesus, kas piedalās šajā E, mūsu sanāksmes daļā, mūsu apakškomitejā. Un vispirms es vēlētos sveikt ombudus no, vai tiesības sargus no austrumpartnerības valstīm, sākšu ar dāmām, e, profesoru Nūras Sulēmānova, e, kas ir no Azerbaidžānas, taču man šķiet, ka viņš šobrīd nav šajā telpā. Tālāk vēlos sveikt Tatjānu Kuntasāriju no Grūzijas republikas. Tālāk vēlos sveikt Irēnu Līpoviču no Polijas.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 Un varētu teikt, ka šī ir tāda kopēja Polijas, Francijas iniciatīva, par kur mēs šodien runāsim, dāmas un kungi. Cilvēktiesības tiešām ir katras valsts iekšējas, iekšēja lieta, taču mēs nevaram noliegt to lomu, ko spēlē tiesību sargu biroji dažādās valstīs, un mēs nevaram ignorēt darbu, mm, ko šie biroji veids, izmeklēšanas, kontrolas, pārbaudas, informatīvas kampaņas un tā tālāk. Viss tas, ko viņi dara, lai uzlabotu tiesisko situāciju. Ja jūs vēlaties aizsargāt cilvēktiesības, tad vispirms ir jāaizsargā institūcijas valstī, kas ir atbildīgas par cilvēktiesību ievērošanas uzraudzību valstī un visi uh, ombudi, visi tiesības sargi, kas šeit šodien ir klāt, ļoti labi zina, kā, kas ir saistīts vai ko ikdienā tiesības sargs dara un cik ļoti nepieciešams ir politiskais atbalsts, cik ļoti nepieciešama ir neatkarības nodrošināšana, cik ļoti nepieciešams skaidri, note, skaidri noteikti darbības joma un cik svarīgi ir sadarboties ar visām organizācijām vietējā un starptautiskā līmenī, kas nodarbojas ar cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem. Un tieši starptautiskā sadarbība var būt ļoti vērtīgs instruments, stiprinot uh, nacionālās institūcijas. 2009. gadā Polijas tiesības sargs un Francijas tiesības sargs kopē, kopā izveidoja programmu Austrumu partnerības eh, valstīm laika periodām no 2009. līdz 2013. gadam. Tas bija doktors Janušs Kohanovskis, kas tā laikā bija polijas tiesības sargs, kurš uh, stāvēja pie šīs institīvas šūpuļa un kurš gāja bojā Smoļenskas aviokatastrofā. Programma, kas uh, apvieno Eiropas Savienības un Austrumu partnerības uh, tiesības sargus, tika izveidota lai institūcijas eh, un nevalstiskās organizācijas tuvinātos viena otrai, strādājot pie tiesiskuma uzlabošanas, un šeit faktiski mm, gal priekšplānā tik izvirzīti praktiskas dabas jautājumi. Eh, tiesības sargs Ļīpovičs eh, šo programmu turpināja tālāk ar lielu entuziasmu un organizēja konferences, seminārus un darba grupas, lai tālāk varētu apmainīties ar informāciju par labāko praksi un pieredzi. E, šī nav tāda pamācoša programma, kurā mēs censtos jums norādīt uz to, kas jums būtu jādara. Mēs drīzāk mēģinam noskaidrot, kur mēs paši esam kļūdījušies savas pašu situācijas uzlabošanā. Uh, Tālāk runājot par demokratizācijas politikām un Veronikas te Kaizeres vadīto iniciatīvu. Šī institīva tika atzīta par noderīgu, Dekaizers kundze uzskatīja šo mūsu tiesības sargi sadarbības institīvu par liederīgu, un izmantojot tās zināšanas, Mm, kuras mēs esam apkopojuši Eiropas Savienībā, tiesības sargu biroja darbā, eh, būtu tādas, kuras būtu vērts nodot mūsu partneriem ārpus Eiropas Savienības. Un līdz ar to mēs esam nolēmuši turpināt šo programmu un sākam domāt par to, kā organizēt nākotnē šo darbu. Mums ir arī noteiktas uh, rekomendācijas par sadarbību ar parlamentu. Uh, Un mēs esam arī domājuši par to, kā paplašināt šo programmu, lai iekļautu jaunas institūcijas, iesaistītu vairāk Eiropas Savienības dalību valstu tiesību sargu birojas, lai uzlabotu šo sadarbību un varbūt stiprinātu arī finansiālā jomā, jo mēs zinām, ka Austrumu partnerībai ir arī sava finanšu šķautne. Cilvēktiesību ievērošana partnervalstīs ir svarīgs jautājums, un Eiropas Savienība to ir pētījusi jau ilgi, to darījis Čehijas eksperts mūsu komitejas vārdā. Un mūsu apakškomiteja ir arī izplatījusi pētījuma uh, rezultātus. Un rezultāta autors eh, Kenģis kungs arī ir šeit šodien. Viņš ir uh, referents un profesors Poznaņas universitātē, kas nosaukt Ādam Mickeviču vārdā. Un viņš ir pārstāvējis Polijas valdību apvienotajās nācijās Ženēvā. Un es domāju, ka viņa akadēmiskās zināšanas un pieredze, kā arī viņa diplomāta pieredze, ir izrādījušās ārkārtīgi noderīgas šo ziņojumu veidojot. Un pirms es aicinu profesoru vērsties pie mums, es vēlētos minēt, ka Mums šeit ir lūguma rakstu, ārlietu komiteju pārstāvi, dažādu vēstniecību pārstāvi un Olivers Verheker kungs, kas pārstāv Eiropas tiesību sargu biroju. Profesor kungs, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies par laipniem ievadvārdiem. Un es pāriešu uz angļu valodu veicot savu prezentāciju. Dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie uh, viesi, dāmas un kungi. Vispirms vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas man ir uzaicinājis uh, gatavot uh, šādu ziņojumu par tiesību sargu biroja sadarbības pieredzes starp Eiropas Savienības tiesību sargu birojiem un Austrum partnerības valsts tiesību sargu birojiem. Uh, laika mums nav daudz, tādēļ aprobežošu savu ievādu prezentējot uh, šī pētījuma uh, pamatsaturu un uh, orientāciju, kā arī gala secinājumus. Un es ceru, ka uh, balstoties uz eh, šīs dienas eh, konsultācijām, mēs varēsim pabeigt šo darbu. Kādēļ es lietoju daudzskaitli? Mēs tādēļ, ka pētījumu sagatavoja mans kolēģis un ir Čerska kungs, un tādēļ es runāju par to daudzskaitlī. Izmantošu PowerPoint prezentāciju. Nu tā tad lūk, šis ir e, pamats saturs starptautiskie standarti un akreditācija, uh, tiesības ar biroju atzīšanu no starptautisko partneru puses, austrumu partnerības e, val, pārskats par uh, austrumu partnerības valstu tiesības ar birojiem, tehniskā sadarbība, Polijas, Francijas sadarbības projekts, uh, vidusposma secinājumi un rekomendācija projekts. Es netēsot detalizēti runāt par katru sīkumu, bet es labprāt atbildēšu uz jebkādiem jautājumiem, jo iespējams, ka uz tiem zināšu atbildes. Pārējot tālāk pie pirmā punkta un proti, kāda veida nacionālās institūcijas ir sastopamas, tad austrum partnerības valstīs m, mm, pārsvarā ir ombuda tipa institūcijas, izņemot Moldovu, kurā ir citādāka situācija. Situāt, uh, eh, organizācija sastāv no četriem parlamentārajiem advokātiem, ko atbalsta cilvēku tiesību birojas. Uh, eh, runājot par starptautisko standartu ievērošanu, šāda veida tiesību sargu birojiem uh, Tie ir izstrādāti ANO ietvaros, balsoties tā saucamajiem Parīzes principiem, un tie ir standarti, kas balstās galvenokārt uz šo institūciju neatkarību, to mandātu un pilnvarām, kā arī mm, uz eh, kapacitātēm, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu veikt sev uzticētos uzdevumus. Eiropas padome sākotnēji atbalstīja ombuda tipa institūcijas, un tikai 90. gados Eiropas uh, padome paplašināja arī uh, savu labvēlību attiecībā uz uh, tādiem, tādām kolektīvām organizācijām kā cilvēktiesībā aizsardzības biroji un vai padomas un izstrādāja standartus šādām institūcijām. Uh, Eh, kas ir saskaņā ar Parīzes principiem. Nacionālās institūcijas ir jāakreditē, un to dara Starptautiskā koordinācijas komiteja, eh, kas apvieno visas ša, tam līdzīgas institūcijas pasaulē, un notiek trīs akreditācijas līmeņi. A līmenis nozīmē pilnu atbilstību Parīzes principiem, B daļēja atbilstību un C nozīmē neatbilstību Parīzes principiem. Uh, tikai Baltkrievijā no Austrum partnerības valstīm nav šādas cilvēku tiesību aizsardzības institūcijas un var uzskatīt, ka tas ir gadījums C. Virsoties tālāk uz A kategorijas institūcijām. Tās institūcijas, kam ir piešķirta šāda kategorija, tām pieder noteikts privilēģijas apvienoto nāciju ietvaros, un tām ir īpašas tiesības, e, kas arī ir norādītas manos slaidos. Visas starptautiskās organizācijas visām starptautiskām organizācijām, kā piemēram Eiropas eh, Savienībai, Eiropas padomē, apvienotajām nācijām. Visas tās ir atzinušas, cik svarīgas ir šādas eh, cilvēktiesību institūcijas valstīs. Un mēs, protams, varam uh, runāt par atšķirībām, tad jāsaka, ka tās ir uh, Eh, nianses, kas varbūt eh, nosaka sadarbību ar šiem institūcijām. ANO, protams, galveno lomu spēlē uh, augstā komisāra cilvēktiesībās bīrojas Eiropas padome ir izstrādājusi pati savu programmu. Man nav laika to šeit prezentēt, bet gribu piebilst, ka uh, galvenais eh, uzsvars tiek likts uz nacionālo preventīvo mehānismu veidošanu saskaņā ar papildu protokolu konvencijā pret spīdzināšanu. Šajā pētījumā mēs arī iepazīstinām ar dažādām cilvēktiesību aizsardzības iestādēm Austrum partnerības valstīs. Un jūs šajā pētījumā un arī prezentācijā varat eh, redzēt prezentāciju, kur ir eh, vispārējais raksturojums, mm, eh, pilnvaras mandāts un pēc tam secinājums un kāda ir sadarbība šīm organizācijām ar starptautiskajām institūcijām. Un visbeidzot, arī eh, šī informācija, protams, tika ņemta arī no paša institūcijas ziņojumiem. Par organizācijām ir runāts arī atsevišķi. Un viens no formātiem, saskaņā ar kuru eh, notiek sadarbības ar starptautiskiem partneriem un reizēm bilaterāla sadarbība. Es eh, domāju, ka tieši tehniskā sadarbība un tehniskā sadarbība kapacitātes paaugstināšanā ir ārkārtīgi svarīga. Visām organizācijām savās programmās ir kāds noteikts uh, Ehm, noteikti mērķi, kas ir prioritāti šo institūciju darbā, ehm, bet notiek arī diezgan daudz pārklāšanās. Divas programmas ir īpaši svarīgas, jo eh, tās ir ļoti svarīgas šīm institūcijām, un institūcijas gūs no tām labumu lielā mērā, un proti tā ir programma, kas ir kopēja Eiropas Savienības un Eiropas padomas programma vai projekts, kas saucās peer-to-peer -peer programma, tātad kolēģu sadarbības programma. Un eh, tātad eh, mērķis bija izveidot eh, nedalību valstu cilvēktiesību aizsardzības institūciju tādu sadarbības tīklu. Un programma ir pagarināta un eh, tā attīstās pa diviem ceļiem, koncentrētos uz kapacitātes celšanu un institūciju uh, darba spēju celšanu. Otrakārt, tā koncentrējas uz uh, preventīvo mehānismu uzturēšanu attiecīgajās valstīs. Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dokumenti uh, vēršas eh, un piemin šīs, pie šīm institūcijām un piemin tās vairāk kārtīgi. Ļoti daudzos instrumentos un arī dažos instrumentos, kas ir eh, nu, tādi instrumenti, kas varētu palīdzēt cilvēktiesību aizsardzības institūcijām, mēs nevaram atrast kādu konkrētu uh, atsauci. Ļoti bieži tiek minēts, teiksim, institūcijas, kas ir svarīgas demokrātiskai attīstībai, Taču konkrēta šo cilvēktiesību aizsardzības institūciju pieminēšana iztrūkst. Vienīgi Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībai ir izvirzījis par mērķi izveidot šādas institūcijas tajās valstīs, kur to pagaidām vēl nav. Tik daudz varētu teikt par šīm programmām. Tālāk runājot par šis, šo programmu īstenošanu. Uh, virkne uh, projektu tomēr ir izstrādāti. Polijas Francijas iniciatīva tika izstrādāta un tur uh, līdzdarbojās cilvēktiesība, uh, tātad polijas uh, tiesības sargs. Viņam būs iespēja droši vien izteikties. Jāsaka, ka šī jau ir otrā iniciatīva, jo bija šī te kolēģu sadarbības programma, peer-to-peer -peer programma, ko es jau minēju. Uh, kas bija Eiropas Savienības programmas, un otra programma, kurā mēs koncentrējamies uz nacionālajām institūcijām, un šī programma, kurā mēs koncentrējamies tieši uz austrumu partnerības valstu tiesību sargu pīrojiem un to sadarbību. Tālāk pāriešu pie uh, novērojumiem un secinājumiem. Cilvēku tiesības uh, tiek uzskatīta uh, par eh, tādu eh, jautājumu, kas eh, izpaužas un tiek ievērots un ir svarīgs visām Eiropas Savienības politikām. Un tādēļ ir tik svarīgi mainīties ar informāciju un attiecīgiem dokumentiem starp būtiskajiem dalībniekiem. Tad, lūk, ir šīs te programmas, kuras es minēju, Poļu Franču iniciatīva un peer-to-peer programma. Palīdzība gan tiek piedāvāta, diemžēl, uh, balstoties uz katru gadu, gadījumu atsevišķi un nav tādas kopējas stratēģijas. Mm, varbūt šeit ir iespējami uzlabojumi, lai, pa, lai nostiprinātu Nacionālo institūciju stāvokli. Tālāk seko dokumentācijas, un es īsumā jūs ar tām iepazīstināšu. Austrum partnerības valstīs tiesību sārgu biroji ir apkopojuši daudz pieredzes starptautiskās savienības eh, sadarbības jomā, un analīze liecina par to, ka ir panākts ievērojams progress šo institūciju darbā, eh, stiprinot savu kapacitāti un savu prestīžu un svarīgumu attiecīgajās valstīs. Un valsts atbalsts ir vitāli svarīgs, lai tās pilnībā varētu realizēt savu potenciālu. Šo, secina, šo secinājumu var izdarīt jau no pašu institūciju ziņojumiem, piemēram, no Grūzijas vai Moldovas. Un, lai šī sadarbība būtu patiešām iedarbība, iedarbīga, ir vajadzīgas trīs lietas. Pirmkārt, pieskaņot eh, principus vajadzībām, bet arī jāspēlē attiecīgā loma, aizstāvot cilvēktiesības uh, attiecīgajā valstī. Ņemot vērā partneru absorpcijas kapacitāti un ņemot vērā kalendāro uh, darba plānu, uh, un ne, mm, sasniedzamos rezultātus Eiropas Savienība piedāvā partneru sadarbību, bet to vajadzētu darīt strateģiskākā veidā, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt e, Nacionālo institūciju autonomiju saskaņā ar Parīzes principiem. Tas varētu notikt, piemēram, ārējās rīcības dienesta plānu ietvaros par cilvēktiesību stratēģijām, uh, visām sadarbi, visiem ne Eiropas Savienības eh, sadarbības partneriem. Un tas varētu būt saistīts uh, ar Nacionālo cilvēktiesību institūciju atzīšanu, to nozīmības atzīšanu visu programmu ietvaros, atzīstot, ka viņi ir izšķirošie eh, dalībnieki, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu visā, visās politika jomās. Būtu jāsako arī, arī e, divu e, ceļu konceptam sadarbībai ar cilvēktiesību birojiem un veidojot e, to tīklošanās iespējas savstarpēji, kā arī ar starptautiskiem partneriem. Jāstiprina šo institūciju autonomija, gan organ organizatoriskā, gan procedurālā jomā, no, garantējot eh, to neatkarību, īpaši no izpildu pāras. Un vajadzētu nodrošināt tam pietiekoši eh, spēcīgu mandātu, lai saglabātu efektīvu saikni ar pilsonisko uh, sabiedrību, īpaši ņemot vērā visneaizsargātākās sabiedrības grupas. Strateģiskā pieeja ir jābalst uz pieredzi, kas ir apkopota līdz šim, ieskaitot ietekmes izvērtējumu, kādu rada Eiropas Savienības uh, politiskie dokumenti un jau uh, realizētās uh, iniciatīvas, kā arī strateģisko vajadzību izvērtējums. Un šajā kontekstā īpaša uzmanība jāpievērš projektiem, kas ir izkristalizējušies Polijas, Francijas institīvā, jārada finansiālais pamats šī projekta realizācijai, nacionālo institūciju iesaistīšana no Austrum partnerības valstīm visās starptautiskās programmās un projektos, kā piemēram peer-to-peer -pier projektā, kā es jau minēju iepriekš. Bez tam Šis pēdējais projekts noslēgsies jau nākamgad, tādēļ vajadzētu nodrošināt kontinuitāti šim projektam. Lai nodrošinātu uh, sasaisti ar uh, nākotnes aktivitātēm, lai varētu panākt ilgspējīgus rezultātus. Un visbeidzot, Eiropas parlaments. Uh, parlamentam vajadzētu apsvērt iespēju plašāk iesaistīties monitoringā, uh, un strateģiskās pieejas īstenošanā, sadarbojoties ar cilvēktiesību institūcijām Austrum partnerības valstīs. Eiropas parlaments var arī vēlēties integrēt to kā pastāvīgu punktu starptautiskajā starpparlamentu sadarbības programmā. Šeit es galvenokārt domāju Eironest un uh, sadarbību uh, dažādās, dažādos parlamentārās sadarbības formos. Paldies par uzmanību, dāmas un kungi. Paldies. Prezentācija. Paldies par jūsu prezentāciju. Pluzie, kura e, paņiskī. Un paldies arī par jūsu secinājumiem. Tie bija ļoti svarīgi, atminoties uh, to, kādai tematikai mēs šīs dienas diskusijās pieskaramies. Dāmas un kungi, tagad es vēlētos dot vārdu mūsu viesiem, ar ko sadarbojamies Austrumu partneru attiecību ietveros. Mums, diemžēl, nav pārāk daudz laika. Tātad katram runātājam varēšu dot 5 minūtes, Un tātad eh, varbūt jūs varēsiet izteikties nedaudz ilgāk par piecām minūtēm, bet es ceru, ka jūs būsiet pietiekami disciplinēti un nākamā reizē mums būs vairāk laika, lai apspriestos. Došu vārdu Karenam Andresanam, kas ir Armēnijas ombuds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ekscelences, dāmas un kungi. Es ļoti atzinīgi vērtēju šīs sadarbības iespējas, un tas vēlreiz pierāda, ka mums ir kopīgas vērtības, ko esam gatavi aizstāvēt. Cilvēktiesība aizstāvība ir kļuvusi par vienu no prioritātēm visās demokrātiskajās valstīs. Vēlējos pateikties gan Francijas, gan. Uh, polijas um, ombudiem, kas ir darījuši pietiekam daudz, lai uzlabotu mūsu sadarbības iespējas. Cilvēktiesība ievērošana ir uh, tiesisks valsts un demokrātijas pamatprincipi, jo bez cilvēktiesība ievērošanas valsts nevar būt nestabila, nemierīga. Eiropas Savienības uh, Kamiņa attiecība politika un austrumu partneru attiecības, kas tika izveidotas 2008. gadā, balstās uz kopīgām vērtībām. Cilvēku tiesības, tieslietu sistēmas neatkarība, ilgtspējība un attiestība ir galvenās vērtības, kas mums visiem kopīgas. Mēs cilvēkvērtības ļoti augstu vērtējam, it sevišķi ņemot vērā Eiropas Savienības un Armēnijas noslēgto asociācijas un partnerattiecību nolīgumu. Armēnijā mēs patiešām jūtam šo reālo cilvēktiesību atbalstu, ko gūstam no Eiropas Savienības un mēs sadarbojamies arī ar Eiropas parlamentu. Jāņem vērā, ka jūsu institūcijas spēlē ļoti nozīmīgu lomu, lai varētu cīnīties pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem Armēnijā un citās valstīs. Mēs augst vērtējām uh, ziņojumu par cilvēktiesību situāciju valstī un, protams, ka mēs vēlamies veicināt sadarbību starp nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām. Uh, Mēs vēlējāmies paziņot, ka mēs uh, savus likumus mm, vēlamies pieņemt tā, lai tie atbilstu visaugstākajiem startautiskiem standartiem. Un 2008. gadā tika radīta īpaša organizācija, kas ir tikai viens no mehānismiem, kas uh, atbalsta cilvēktiesību ievērošanu un uh, apņēmīgi vēršas pret spīdzināšanu. Mums ir jārunā arī par preventīvajiem mehānismiem, kas darbojas jau trīs gadus un ir pierādījuši savu efektivitāti. Uh, Spīdzināšanas novēršanas padomē darbojas um, mūsu patstāvīgie ierēģi, nevalstisko organizāciju pārstāvi, kā arī psihologi un žurnālisti. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem visās jomās, un mūs uh, šajā darbā ļoti pamatīgi atbalsta Eiropas Savienība. Uh, ir parakstīts arī uh, saprašanās memorāns, un tā ietvaros mēs sadarbojamies ar 80 cilvēku tiesību organizācijām. Mēs strādājam strādājam pie konstruktīva dialoga un vēlamies pēc iespējas plašāk veicināt cilvēku tiesību ievērošanu visā Armēnijā. Mēs sadarbojamies ar cilvēku tiesību nevalstiskajām organizācijām, lai varētu veidot vēl ambiciozākus projektus. Ar kolēģiem no Polijas uh, bīroja mēs uh, esam arī bieži kontaktējušies un viņi mums sniedz noderīgus padomus, kā uzlabot savu ikdienas darbu. Es ceru, ka arī mūsu pieredze būs vērtīga citiem sociālajiem partneriem, un mēs varēsim turpināt apmainīties ar paraugu praksi un gūto pieredzi, lai cīnītos pret izaicinājumiem nākotnē. Noslēgumā vēlējos pateikties visiem, kas piedalās šajās debatēs, un es ceru, ka šis uh, bagātīgais apmeklējums nāks par labu debatēm arī nākotnē un varēs uh, ļaut mums gūt tādu taustām labumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, ka bijāt tik disciplinēts un iekļāvāties sev atvēlētajā laikā. Jūs bijāt nu dien ļoti disciplinēts. Jūs īstenībā varējāt runāt pat ilgāk, bet nu ļoti jauki, ka bijāt tik uh, disciplinēts un jūs noteikti varēsiet izteikties tad, kad mūsu deputāti uzdos jautājumus. Nu, tad mēs varēsim šīs debatas padarīt interaktīvākas. Tagad profesore Elmīra Sulejmānova, kas ir Azerbaidžāns Republikas eh, tiesības sardze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Sākumā vēlējos pateikties par to, ka esat eh, man uzaicinājuši uz tik nozīmīgu pasākumu. Un eh, jūs runājat par demokratizāciju, par tiesiskas valsts principiem, cilvēktiesību ievērošanu. Tie, tās ir vērtības, kas ir augstu godāts arī mūsu valstī. Uh, Un, protams, jāsaka, ka ir ratificētas apmēram 200 konvencijas. Mēs uh, Eh, piedalāmies ļoti daudzos startautiskos projektos un arī Eiropas Savienības eh, iniciētajos projektos. Un es jau gribēju pateikt pašā sākumā, ka ombuda birojas Azerbaidžānā ir atvērts jau vairākus gadus. Pirmais birojas tika atvērts 2010. gadā. Mūsu pilnvars ir ierobežots, bet pirms dažiem mēnešiem tās tika paplašinātas. Ombuds ir uh, saņēmis vairāk vairākus uzdevumus, un viņš tāpat var izmantot šo nacionālo prevenciju mehānismu. Austrumu partneru attiecību projekts savu darbu sāka 2009. gadā, un tā tika pieņemts 2009. gadā kopīgais paziņojums Varšavā Mēs sadarbojamies arī ar Polijas ombudu kopš 2011. gada. Tāpat esam piedalījušies Austrumu partneru attiecību projektā un dažādos twinning projektos. Mums ir arī sadarbība ar Vācijas cilvēktiesību institūtu un arī ar citu valstu tiesību sargiem. Protams, mēs uzmanīgi sekojam attīstībai cilvēktiesību jomā visā pasaulē. Mēs esam organizējuši jau desmit uh, profesionālās apmācības seminārus, kur pievērsāmies īpaši cilvēktiesību aizsardzības problemātikai. Tāpat e, bija īstenots e, pirmo reizi tāds Dienvidkaukās valstis aptverošs projekts Azerbaidžānā 2010. gadā. Un jāņem vērā, ka mēs jau no pirmajām dienām esam gatavušies ļoti aktīvi, ļoti aktīvi strādāšu. Apmācības eh, projektu ietvaros eh, tika organizēti vairāk semināru, viens no tiem eh, Polijā, un tāpat mēs darbojāmies arī citās valstīs, un mēs ļoti aktīvi iestājāmies pret diskrimināciju, spīdzināšanu, uh, Mēs eh, piedāvājam cilvēkiem, kas ir eh, cietuši no nozoigumiem, gan psiholoģiski, gan materiālu atbalstu un ļoti asi eh, kritizējam cilvēktiesību pārkāpumus. Mēs izmantojam arī modernās tehnoloģijas, lai projektus īstenot vēl veiksmīgāk, un tāpat tika organizēts projekts par uh, kas eh, runāja par ombuda funkcijām gan mūsu valstī, gan ārpus tās. Tāpat mums ir arī divpusēja sadarbība ar ombudiem no trešajām valstīm, arī ar, eh, sadarbojums ar Ukrainu, Grūziju, Krieviju, Poliju, un pēdējais nolīgums, eh, kas tika parakstīts, bija ar Moldovu. Mēs aktīvi iesaistāmies arī sadarbībā ar Eiropas Savienību, ir Twinning projekti, kā jau es minēju, un ir izveidots tīkls, eh, kas eh, sadarbojas arī ar citu valstu uh, nacionālajiem prevencijas mehānismiem. Mēs sadarbojamies ar daudzām valstīm un mēģinam arī nospraust galvenās prioritātes uh, savā birajā. Mēs runājam par uh, iecietību, drošību, mieru, stabilitāti. Tās ir vērtības, kas svarīgas ikvienai valstī. Mēs vēlamies uh, izvairīties no konfliktiem un, ja konflikti ir radušies, vēlamies tos atrisināt mierīgā ceļā, domājot arī par bēgļu likteņi. Mums ir apmēram 1 miljons miljonus bēgļu Azerbaidžānā. Tie ir cilvēki, kas ir cietuši tās augtajā uh, Kalnu Karabaha konfliktā, un mēs uh, saprotam, ka ir daudz cilvēku, kas ir cietuši arī no etniskās tīrīšanas politikas. Access to information. Mēs cīnāmies arī pret uh, spīdzināšanu, un, uh, ja cilvēki ir cietuši no spīdzināšanas, mēs mēģinām viņiem palīdzēt un sniegt arī psiholoģisko atbalstu. Tāpat mēs sadarbojamies ar eh, vietējiem NV, vietējām NVO visā valstī un nacionālajiem cilvēktiesību institūcijām. Tāpat ir neatkarīgs novērošanas mehānisms, kas kontrolē to, uh, kā uh, tiek ieviests antidiskriminācijas mehānisms. Protams, mums ir nepieciešama arī resursi, gan cilvēku resursi, gan materiālai resursi, un uh, tas, ja resursu skaits palielināsies, tad būs iespējams veidot labāku sadarbību, sadarbojoties arī ar startautiskajām cilvēktiesību institūcijām, arī, protams, ar jūsu apakškomiteju. Uh, Un man šķiet, ka mums patiešām ir ļoti uh, laba veiktspēja un ka mēs arī nākotnē varēsim dot savu nozīmīgo artavu kopīgā cilvēktiesība aizstāvībā arī Eiropas Savienībā. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies uh, profesorai Sulejmānovai. Tagad došu vārdu Tatjanai Kuncarijai, kas ir ombuda vietniece un viņa nāk no Gruzijas. Lūdzu, paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies par to, ka arī tik pareizi izrunājāt manu uzvārdu. Es eh, centīšos izteikties lakoniski un neizmantošu sev atvēloto laiku pilnībā. Paldies, eh, dāmas un kungi, paldies, ka mani uzaicinājāt uz tik nozīmīgu tikšanos. Tāpat vēlējos atvainoties mūsu ombuda vārdā, ka viņš nevarēja pats ierasties pie jums, jo viņš tagad atrodas Ukrainā runājot par nacionālo preventīvo mehānismu. Viņš eh, to apspriež ar Gorbačovs kundzi. Tādēļ es tiku atsūtīt uz šo sanāksmu, lai izteiktos viņa vietā. Es pārāk uh, daudz nekavēšos pie šī projekta būtības, jo jūs noteikti zināsiet, kas tad īsti notika. 2009. gadā šis projekts sāka darboties, bet oficiāli uh, Tas sāka darboties 2009. gada decembrī. Pateicoties profesora Johanovska iniciatīvai, un tā bija vienošanās par uh, savstarpēju sadarbību, un uh, nolīgumu parakstīja uh, projekta dalībnieki. Diemžēl visi no viņiem decembrī nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. mūsu pastāvēšanas vēsture, kā arī manis gūtā pieredze, norāda uz to, ka sadarbības starp Gruzijas ombudu un citu valstu ombudiem vienmēr ir bijusi ļoti auglīga. Un es vēlējos pasvītrot, ka šis projekts ir ļoti vērtīgs un jēgpilns, jo tādā veidā mēs varam uh, darīt zināmu cit, citām savu paraugu praksi un apmienīties ar gūtajām zināšanām un pieredzi. Ņemot vērā austrumu partnerattiecību projektu, Grūzija piedalījās projekta ietvaros divos pasākumos. Pirmais no tiem notika 2010. gadā. Viens bija uh, seminārs, kurā piedalījās Polija, Francija, Grūzija un Moldova. Tas notika 2010. gadā Tbilisī. Un tālāk bija viens projekts, kas uh, sekoja pirmajam Tas notika gan Krakovā, gan Varšavā, un atkal tā bija tā, tas bija tāds kopīgs uh, poļu, franču, Moldovas uh, un Gruzijas pasākums. Diemžēl es šajā projektā nevarēju piedalīties, bet tā atgriezeniskā saikne un tā ceļamaize, ko līdz bija paņēmuši mani darbinieki, bija ļoti vērtīga, un viņi aizgūtnēm stāstīja par eh, labo gūto pieredzi šajos projektos. 2010. gada oktobrī um, ehm, Bilisī notika konference, es jau tai īsumā pieskāros, un tur piedalījās četru ombuda institūciju pārstāvi. Mēs runājām par eh, vispārīgākiem jautājumiem, par to, kādi ir četru institūciju uzdevumi un kompetences, runājam arī par preventīvajiem mehānismiem, par kompetencēm un noteikumiem, ar ko tie ir papildināti. Un tālāk mēs bijām And... Mēs bijām labošanas darbu iestādē Grūzijā, arī projektu apmeklētāji uz turien devās, un pēc tam mēs varējām eh, runāt par um, labošanas darbu iestādēm um, un par to, kā šīs iestādes, kā arī pati sistēma atšķirs vairākās valstīs, un mēs runājām par antidiskrimināciju, par vienādu un godīgu attieksmi, par uh, cīņu pret sociālo izstumtību vairākās valstīs, un nākamajā m, mm, projektā, kas notika Polijā novembra mēnesī, valstis turpināja diskusijas par šiem pašiem tematiem. Un vēlreiz gribēju uzsvērt, ka ir augstu jāvērtē šādi pasākumi, jo tie piedāvā lieliski iespēju uh, dalīties gūtajā pieredzē, bet mēs taču saprotam, ka neviens nav ideāls un tādēļ. Gribēju pateikt, ka projekts turpinās darboties vēl divus gadus un uh, Pēdējie divi gadi ir pierādījuši, ka projekts ir pietiekami efektīvs, tas ir interesants un tad, kad mēs plānosim aktivitātes nākamo divu gadu laikā, būtu, di, būtu jauki plānot darbus visiem kopā un piedalīties visiem šajā darbā. Uh, Es nerunāju šeit tikai par pasākumiem Tbilisī un Varšavā. Mēs esam pateicīgi Francijas, Polijas, Moldovas institūcijām par to, ka tās dalījās gūtajā pieredzē. Uh, Un no otras puses mums taču arī ir daudz ko pastāstīt, piemēram, azerbaidžāņiem, ukraiņiem, eh, armēņiem, un būtu ļoti jauki, ja mēs patiešām šo darbu nākotnē plānojot varētu sēsties visi kopīgi pie viena galda un to arī darīt. Es skatos, ka man vairs nav palicis laika, es gribēju nedaudz pastāstīt par mūsu institūciju, bet, nu jā, laiks ir nepielūdzams, varbūt es varēšu pie tā vēlāk atgriezties. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies par prezentāciju. Tagad došu vārdu Anatolijam Monteanu, kurš ir Moldovas pārstāvis. Bună ziua, stimate domnule președinte, onorată asistență. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Man ir patiešām liels. Uh, gods, ka drīkstu šeit uzstāties. Vēlējos jūs sveikt arī no visu manu kolēģu puses un vēlējos pateikties, ka mēs drīkstam piedalīties tik nozīmīgā pasākumā. Sadarbība ar Eiropas Savienību Moldovai alaž ir bijusi ļoti vērtīga. Mūsu, da, mūsu valsts tagad uh, lieliem soļiem dodas Eiropas integrācijas virzienā. Kopš Prāgas deklarācijas parakstīšanas Moldova vienmēr ļoti aktīvi ir meklējusi dialogu ar Eiropas Savienību protams, mums bija nepieciešams veikt vairākas reformas, mums vajadzēja pieņemt vairākas lēmumus, piemēram, arī par kopīgas gaisa telpas izmantošanu, un, protams, mums ir jāaizsargā arī cilvēku tiesības un ir jāparūpējas par tādu instrumentu ieviešanu, kas ir raksturīgi tiesiskai valstī un demokrātiskai valstī. Uh, ombudiem ir jābūt tādiem kā ankuriem, kas ir galvenais cilvēku tiesība aizsardzības balsts. Sadarbības programmas galvenais mērķis austrumu valstu partnerības ietvaros pieprasa likumdošanas pārskatīšanu, un, protams, mums savu likumdošana ir jāpadara atbilstīga Eiropas Savienībā pieņemtajiem standartiem, ir jāvēršas pret spīdzināšanu, ir jāturpina kontrolēt tas, kādā situācijā atrodas ieslodzītie, un ir jāturpina zinātniskais darbs. Es tagad nepievērsīšos varbūt um, kaut kādām detaļām. Uh, Bet es gribēju pateikt, ka no 22. līdz 25. oktobrim eh, pirms diviem gadiem Natolinā notika Eiropas kolēģijas, tas bija serija, uh, eh, seminārs, kur mēs runājam par cilvēku tiesību ievērošanu, ņemot vērā austrumu partneri, partnerību. Tur piedalījās pilsoņi no Moldovas, Polijas un citām valstīm. Notika ļoti dzīvīga viedokļa apmaiņa tieši par cilvēku tiesību jautājumiem. No 10. līdz 14. maijam 2010. gadā Moldovā notika tikšanās, pēc tam Grūzijā bija tikšanās un Polijā. Un ombudi no dažādām valstīm tikās, viņi pārunāja jautājumus, kas viņiem bija kopīgi, kas bija kopīgi vairākām valstīm, un mēģināja arī atrisināt uh, akūtākās problēmas. Uh, Mēs piedāvājam vairākus risinājumus un arī attiecīgus uh, likumus, kas darbojas mūsu valstīs. Notika pieredzes um, apmaiņa, mēs arī runājām par izmantoto paraugu praksi, uh, kas tiek. Uh, likta lietā aizsargājot cilvēktiesības. Kādu pieredzi esam uh, guvuši līdz šim? Mēs esam institūcija, kas galvenokārt uh, aizstāv cilvēktiesības un uh, ņemot vērā dažādos projektos gūto pieredzi, es gribēju pateikt, ka mums dažādi pasākumi ir jākoordinē ātrāk un mums ir jāizmanto labāka metodika, ir jābūt uh, tādai ļoti praktiskai pieredzei, mums ir biežāk jāapmeklē citām citu, un šāda pieredze patiešām ir nenovērtējama. Jau vairākus gadus notiek startautiskas konferences, mēs esam arī ratificējuši konvenciju, kas aizsargā to cilvēku tiesības, kam ir īpašas vajadzības, Un e, konferencē, kurā mēs tikāmies ar Azerbaidžānu, mēs arī parakstījām sadarbības nolīgumu. Es uzskatu, ka tā institūcija, kuras priekšgalā atrodos, e, arī turpinās izmantot visas tās iespējas, ko mums piedāvā Austrum partnerība, vai nu no divpusējā vai daudzpusējā ceļā lai nākotnē mēs varētu darboties uh, balstoties uz um, taisnīguma un cilvēku tiesību principiem. Paldies! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lielas paldies. Saka nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Budētie kolēģi un partneri austrumu partnerības ietvaros un godātais Francijas Republikas ombudu. Gribētu uzsvērt Polijas ministrijas lēmumu finansēt darbības ombudu sadarbībai austrumu partnerības ietveros. Uzskatu, ka tas ir bijis ļoti vērtīgs lēmums. Un ceru, ka šāda veida aktivitātes turpināsies un atbalsta tāpat Darbā esam centušies pēc iespējas taupīgāk lietot līdzekļus, darīt to efektīvi, un tā visa rezultātā esam nonākuši pie sadalīšanas tematiskās grupās. Piekrīt iepriekšējai runātājai, piekrītējiem runātājiem, kas teica, ka viņi būtu vēlējušies jau agrāk noturēt sanāksmes starp visām delegācijām, un tomēr Gribu tāpat teikt paldies visiem ombudiem, tiesību sargiem, to starp arī pārstāvjiem no Francijas, par ļoti atklātajām, atvērtajām diskusijām un izdarītiem secinājumiem. Vēlamies, lai mums tiktu organizēt pavisam reālu viedokļu apmaiņu, un polijas organizētie semināri un konferences, kā arī programmas, tādu iespēju piedāvā. Tādējādi centāmies parādīt realitāti centāmies parādīt polijas stiprās puses un arī vājās puses. Tajā ceļā, ko ejam izvēlējušies iet. Domāju, ka mūsu viesi un eh, šīs uzklausīšanas dalībnieki varēja uzzināt diezgan daudz interesantas lietas. Mani paša darbinieki man pateicās par iespēju eh, tikties. Uh, jo uzskatīja, ka šāda veida sadarbība ār, bija ārkārtīgi vērtīga un lieliski iespēja apmainīties ar pieredzi. Manuprāt, runāšu arī Budīkunga vārdā no Francijas, ja teikšu, ka mēs nevēlētos, ka šis projekts aprobežotos tikai ar šīm valstīm. Domājam, ka esam izveidojuši kaut ko tādu, kas ir dzīvot spējīgs Un jau šobrīd varam konstatēt, kādas ir tās priekšrocības, ko partnerība dod visām pusēm. Eiropas Savienība ir ļoti auglīga augsne tālākai sadarbībai. Esam ļoti pateicīgi par to, ka varam šo pēcpusdienu pielīties šeit viedokļu apmaiņā un ar lepnumu parādīt, ko esam sasnieguši. Mēs tāpat ārkārtīgi augstu vērtētu uh, ja Eiropas Savienība atzītu to faktu, ka sadarbība pilnībā atbilst ar Eiropas Savienības strateģiskajiem mērķiem. To konstatējām 29. un 30. septembrī Varšavas samita laikā kuras ietvaros tikās austrumu partnerības pārstāvju. Cilvēktiesības tika pieminētas arī deklarācijā, un mēs domājam, ka tas ļoti pareizi parāda arī mūsu nostāju un mūsu ticību šīm vērtībām. Mēs vēlamies raudzīties nākotnē un turpināt šo projektu. Un tāpēc, saskaņā ar sākotnējo daudzgadu programmēšanas plānu, ar nepacietību gaidām turpin, iespēju turpināt darbību arī 2012. gadā. Kā jau jūs droši vien gan zināt no, no vārdiem, ko teica iepriekšējie runātāji, runājot par tādiem jautājumiem, kā konvencija par piekļuvu invalīdiem un tādiem jautājumiem, kas saistīti ar etniskajām minoritātēm un to tiesībām, kā arī ar vēlēšanu tiesībām un nediskriminēšanu, pamatojoties uz eh, rasi. Visi šie jautājumi ir darba kārtībā. Tie tika skatīti šajās polijas konferencēs, un mēs gribētu vēl vairāk iedzīvināties tādos jautājumos, kā piemēram noteikumi, par kuriem vienojāmies, tajā brī, eh, piemēram attiecībā uz eh, krimin noziedzībai par upuru kritušu bērnu intervēšanas ietvaros. Nu, tā tad tas viens tāds konkrēts projekts. Tagad, esam, tagad iestāžu pārstāvi ir sapazinušies, acis ir atvērtas esam gatavi sadarbībai, esam saraduši jau šai kopējā darbā un nu gribam darīt kaut ko vairāk un iesaistīt, piemēram, darbā arī nevalstisko organizāciju pārstāvis. Gribu pateikties pilnīgi visiem, kas ir izdarījuši milzīgus centienus un ieguldījuši daudz pūļu šajā kopējā darbā. Un esmu pilnībā pārliecināts, ka varam lepoties. Esmu pārliecināta, ka varam lepoties ar to, ka šiem nacionālajiem prevencijas mehānismiem ir piešķirt tik liela nozīme. Mēs nevēlamies paslaucīt kaut kur, pastumt kaut kur maliņā sarežģītos jautājumus. Nē, mēs, protams, neesam viens vārds par visiem jautājumiem, bet ticam atklātām debatēm un uzskatām, ka tikai tādā veidā varam rast radošus labus risinājumus kopumā. Paldies, profesori! Saka priekšādātājs. Tālāk gribu lūgt uzstāties Dominiku Badī, kas ir Francijas tiesību sargu pārstāvis. Merci, monsieur. Paldies priekšādātāji. Paldies arī šai apakškomitejai par to, ka tā norganizējuši šo darbu sanāksmi. Priecājos, ka varu eh, šeit būt un runāt par šo lielisko polijas iniciatīvu Austrum partnerības ietvaros, kas aizsākās jau 2009. gadā par ko vienojās lūk jau man iepriekšējā runātāja Lipovicas kundze, nu, nes mans priekšgājais Žans Pols Delois. Viņi bija tie pirmie, kas tikās savā starpā un rada šo platformu, pēc tam meklēja attiecīgos pārējos partneriāta analogus un līdz ar to tālāk rīkojās tieši tā, kā te tiek runāts. Gribēju informēt savus sarunas, saru partners un Eiropas parlamentu, mūsu sadarbības partners, kā arī komisijas, komitejas pārstāvis par konstitucionālajām e, reformām, kas notika nesen Francijā. Tā visa rezultātā es vairs neesmu vidutājs visas republikas vārdā es, e, protams, es pārņemu šobrīd it kā šo amatu, bet re, konstitūcijas reformas maina uh, šo kopējo struktūru un iestādi, ko es pārstāvu, un rezultātā tagad mans oficiālais nosaukums ir likumaizstāvis. Tās nav tikai tādas lingvistiska rakstura pārmaiņas, tās ir būtiskas juridiska rakstura pārmaiņas, kam nāk līdz daudz sekas, kas, manuprāt, ir labvēlīgas pilsoņiem. Pirmā lieta šai ziņā ir tāda, ka lūk, tiesība aizstāvis atšķirībā no republikas eh, star, starpnieks, ja brunātājs, ir eh, tiesīgs rīkoties arī konstitucionālos jautājumos ar attiecīgi juridisku kompetenci, kas ir daudz augstāka nekā iepriekšējā. Līdz ar to tā ir tāda konse, kon, konstitucionāla pilnvara, eh, un kas, vien, kas vienlaikus nodrošina arī objektivitāti. Objektivitāte tiek daudz labāk garantēta šobrīd Tā, tā tiek garantēta arī iecelšanas procesā un izpildvars īstenošanā. Iepriekš eh, republikas sarunu vedējs tika kontrolēts no republikas prezidenta puses. Šobrīd tas ir parlaments, kas mūs kontrolē. Protams, atskaitāmies arī prezidentam, bet pārsvarā uzklausīšana tomēr notiek parlamenta priekšā, kas var attiecīgi, piemēram, iecelšanas brīdī kandidātu noraidīt. Rezultātā, lūk, tiek nodrošināta šī saikne starp juridisko, tātad likumdošanas spēku un izpildu varu Francijas uh, kontekstā, pamatoties šīm konstitucionālām pārmaiņām. Otrām kārtām arī juridiskās pilnvars ir daudz plašāks. Uh, Likuma aizstāvim ir plašas kapacitātes rīkoties tiesiskumu jomā, kapacitāte pieprasīt atzinumus no citām republikas iestādēm Tāpat arī, piemēram, eh, apstrīdēt, eh, piemēram, arī pieprasīt kādu personu uzklausīšanu, nopratināšanu, iztaujāšanu. Tāpat gan attiecībā uz juridiskajām, gan fiziskajām personām. Turklāt pilsoņiem ir dota pilnīgi plaša pieeja eh, š, mans, ja mans ieņemā amata izpildītāja darbam. Iepriekš pilsēņiem vajadzēja vērsties, pieprasot informāciju ar kādu konkrētu deputātu, respektīvi jāmeklē kontakts ar parlamentāriet, lai tālāk iesniegtu pieprasījumu uh, un varētu uzņemt kontaktus ar šo uh, sarunvedē republikas vārdā. Šobrīd Šobrīd eh, pilsoņi var pieprasīt informāciju bez jebkādiem ierobežojumiem, pilnīgi tiešā kārtā, jebkāda veida Francijas vai citas valsts piedarīgo pilsonis var pieprasīt informāciju Un tāpat informāciju mums var pieprasīt arī, piemēram, mazgadīgajai gadījumā, ja tiktu runāts, piemēram, par bērnu aizsardzību un tam līdzīgi. Un šāda veida uh, pakalpojumi tiek piedāvāti arī turklāt par velti. Vēl viens jaunums ir tāds, ka tiesība aizstāvis Francijā šobrīd apvieno četras iestādes, pārgrupē četras iestādes, kas pastāvēja iepriekš pilnīgi atšķirīgi. Pirmām kārtām lūk sarunvedējs Republikas vārdā, kas eh, bija mm, lūk šis ombuds konkrētā gadījumā. Eh, Francijā tas pastāv nu jau 40 gadus. Bet ir vēl arī trīs citas struktūras un iestādes, kas kopš tā laika zināmā mērā ir darbojušās līdzīga veida kompetenci laukā papildus tātad šis, šim ombūdam e, bija arī tādas institūcijas kā bērnu aizsardzības iestāde, kas pastāv nu jau vairāk kā desmit gadus, tāpat arī Eh, deontoloģijas un drošības komiteja, kas arī pastāv jau ilgāk par desmit gadiem, un kuras darba mērķis ir uzraudzīt to, lai tiktu, ier, ier, ierod, ierod, lai tiktu ievērot ētikas eh, kodeks, piemēram, policijā, žandarmērijā, pašvaldību policijās, dažādi veidi privātās strukt, drošības struktūrās un tā tālāk. Un visbeidzot, vēl viena iestāde, kas Francijā saucās, kas, kas ir, bija augstā, augstā pārstāvniecība diskriminācijas novēršanai. Tātad tā bija vēl viena struktūra, kas, kuras mērķis galvenokārt bija cīnīties pret uh, diskrimināciju, kas tiktu īstenāta, nu vienalga vai izcelsmes rāsa, seksa vai citu iemeslu dēļ. Un tātad visas šīs četras struktūras šobrīd visas pieder viena, ie, iekļaus vienā struktūrā, kas par kāds noteikts konstrukcijā, respektīvi ar nosaukumu tiesība aizstāvis. Līdz ar to tiek nodrošināts dažādas sinerģijas, tiek apvienota kopēja kapacitāte, padarot darbu efektīvāku, tiek nodrošināta arī attiecīgi juridiski instrumenti, kā rezultātā cerams mums izdosies daudz labāk e, turpināt darbu ar visām šīm prasībām un sūdzībām, ko mēs e, saņemam ik gadus. Un noslēgumā gribu atgādināt, ka mums ir trīs rīcības iespējas šajās četrās minētajās jomās Mēs varam, piemēram, no, piemēram risināt konkrētās sūdzību gadījumus, tālāk mēs varam nodrošināt apmaiņu ar paraugu praksi, un trešām kārtām varam ierosināt arī reformas parlamentam. Lūk, tādas ir šīs pārmaiņas, ko gribēju izklāstīt saviem kolēģiem, parlamentāriešiem. Tā ir tātad jauna institūcija, jauna struktūra. Un kā jūs redzat, tad darbu, protams, mēs turpināsim līdzīgā veidā. Sadarbība šī partnerī, šīs partnerības ietvaros eh, pilnīgi noteikti turpināsies. Un es pilnīgi piekrītu priekšlikumam, ko izteica Lipovicas kundze, ka respektīvi šis projekts būtu vēl jāvērš plašumā, jāiesaist arī citas valstis kaimiņu attiecību politikas kontekstā. Un šai saistībā es domāju, ka būtu ārkārtīgi interesanti, ja mēs pašreizējā 2011. gada kontekstā varētu domāt par to, kā paplašināt šo kaimiņu attiecību po politiku cilvēktiesību aizsardzības jomā, piemēram, arī uz austrumu pusi un uz dienvidu pusi vidusjūras reģionā. Es domāju, ka tā varētu būt ļoti svarīga papildus dimensija. Piemēram, iekļaujot, lūk, arī vidusjūras reģionu. Un, protams, tāpat laikā turpināt spēcīgu darbību arī jau uzsāktajā austrumu sadarbībā partnerības šķautnē. Eiropas Savienība mums dod līdzekļus, un tad tādā gadījumā lieliski mēs varam rīkot darba sanāksmes seminārus vairāku dienu garumā vienā no partneru valstīm, vai nu Polijā, vai Parīzē kur tad mēs visi varam tikties un apmainīties ar ļoti liederīgu informāciju. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Barīkungs, par šiem vārdiem! Jūsu pieredze kā Nacionālā parlamenta pārstāvim un jūsu darbs Eiropas padomē, manuprāt, dod jums lielisku pārskatu iespēju un salīdzināšanas iespējas par visiem tiem jautājumiem, kas ietilpst jūsu kompetencē šobrīd. Tagad vēlētos lūgt ārējās darbības dienesta pārstāvi izteikties, lūdzu. Janoškī kungs. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmu un dodat man vārdu. Ļoti uzmanīgi klausījos visā, kas tika teikts. Un gribu teikt paldies viņiem par šo dziļo apņēmību, sadar, rīkojoties projektu ietvaros. Pāris vārdus gribu pastāstīt par to, ko mēs esam darījuši strādājot pie demokratizācijas un cilvēktiesību ievērošanas jautājumiem kopumā. Austrumu partnerība darbojas divos pīlāros - uz div, divpusējības pamatiem un tad daudzpusējības pamatiem. Jūs minējāt šos jautājumus savās uzrunās, bet kopsavilkumā gribētu teikt lūko. Divpusējās saiknes palīdz strādāt pie, pie demokratizācijas un ilgspējīgas demokratizācijas apakškomiteja ietveros, eh, sadarbojas tātad parlamentārās eh, cilvēktiesība aizsardzības apakškomitejas. Katra valsts austrumu partnerības ietveros veido šādas struktūras, un šīs apakškomitejas eh, saņem, da, darbojas saskaņā arī ar juridiski saistošiem divpusējiem instrumentiem, kas tiek attiecīgajās valstīs E, izveidoti. Daudzpusējās sadarbības ietvaros, un te mēs piedzīvojam Prāgas samitu 2009. gadā, tiek izveidota tāda struktūra, kas ļauj stiprināt vājās vietas, pievērsties tieši vājajiem punktiem, kas netiek atrisināti divpusēju saikņu kontekstā. Pie šī jautājuma strādājam jau kopš 2009. gada tātad pie šīs daudzpusējās struktūras, tur runājam par daudzām ar demokrātiju saistītām jomām, ar labu pārvaldību saistītām jomām un stabilitāti. Šai kontekstā gribētu atgādināt, kāda tad bija pēdējie daudzpusējā tikšanās. Mēs to saucām par platformu, platformu numur viens - platformu demokrātijai, stabilitātei un cilvēktiesībām. To prezentēja Polija un Francija kā kopēju projektu, un pēc tam tika pieņems lēmums to izvērst daudzpusējā struktūrā. Šobrīd strādājam pie jaunās darba programmas, kas ietvers atlikušos finanšu plāna divus gadus, un pavisam drīz nāksim klajā ar šo darbu plānu, prezentēsim to jums. Un tur tiks ietvert arī eh, tāda elementa, kas tuv jūsu sirdim, sirdīm. Gribēju jūs informēt par šiem elementiem, kas nāks no mūsu puses. Protams, ka jomas, par kurām man eh, minē, run, teikuši kolēģi, ir tikušas ietvertas šajā, eh, kas, ir, par, kas attiec uz divpusējām saiknēm, ir pārsvarā tādi kā apmācība, uh, visi šie tviningi, dviņošanas projekti. Tāpat arī visaptvarošas institucionālās eh, kapacitātes veidošanas programmas, kas notiek jūsu valstīs, piemēram, pēc Prāgas samita. Un reizēm šāda veida projektiem paredzētie līdzekļi atsevišķos gadījumos, piemēram, Gruzijas gadījumos, ietver uh, arī cilvēktiesību aizsardzības biroja izveidošana. Un tāpēc tie līdzekļi, kas piešķirti Gruzijai, tiks izveidoti arī, lai stiprinātu cilvēktiesību aizsardzību šajā valstī. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Un tagad es vēlētos uzsākt viedokļu apmaiņu Un Lokbīleres kundze ir pirmā, kas uzstāsies. Paldies! Priekšsēdētāji, es pasakos jums visiem par ļoti daudzveidīgo ieguldījumu, ļoti, ļoti interesanti klausīties un uzzināt, ko jūs darat savās valstīs. Pirmais komentārs, kad es jūs uzklausīju, tas man atgādināja laiku, kad es strādāju kā pilsoniskās sabiedrības pārstāve Vācijā, Tas bija 2000. gada sākumā. Mums vajadzēja izveidot šādu neatkarīgu institūciju cilvēku tiesā, tiesību aizsardzībai. Valdība neredzēja vajadzību kaut ko tādu uh, darīt. Un uh, izrādījās, ka ļoti grūti šādu neatkarīgu institūciju izveidot, jo tās institūcija, kas strādā ar iekšlietu ministriju, ar policiju un tā tālāk, uh, tās viss izjūt lielu spiedienu uh, un neviens no jums to tā pārāk skaidri nepateica, taču es pieņemu, ka arī jūs izjūtat spiedienu no šādu, jo tad, kad jūs nākat klajā ar ziņojumiem par situāciju ar cilvēktiesībām jūsu valstī, un kad jūs sniedzat, iesniedzat to starptautiskai organizācijai, uh, vai reģionālai organizācijai. Es nedomāju, ka tas vienmēr ir vienkārši. Ne tikai, lai izpildītu Parīzes kritērijus, bet lai pārliecinātu savus iedzīvotājus par to, ka jūsu darbs ir svarīgs un būtisks, jums ir jābūt atklātam un e, atklātai un godīgai pieejai e, savām iekšējām cilvēktiesību problēmām. Un tieši to, ko Moldovas kolēģis teica, e, Eh, tas tā ir, tad, kad jums ir jārunā par tādām uh, problēmām kā spīdzināšana un situācija cietumos. Es domāju, ka kolēģis no Francijas arī sacīja, ka ir ļoti svarīgi darboties neatkarīgi. Un jūs arī paskaidrojāt, kā jūsu institūcija tagad ir pārveidot. Man ir kāds konkrēts jautājums, lūdzu piedodiet man manu nezināšanu. Es domāju, ka Francijā jums ir kaut kas līdzīgs cilvēktiesību ministrijai, vai kaut kas tāds joprojām pastāv, un kā jūsu institūcija ir uh, saistīta ar šīm jauniem pārmaiņām? Es vēlētos uh, padalīties ar jums uh, pārdomās par kādu diskusiju, kas man bija ar Jaunzēlandes cilvēku tiesību uh, biroja vadītāji. Daļa no šī te biroja piedalījās vizītē Briselē, viņi darbojas refinētu nāciju līmenī un viņi stāstīja par savu darbu. Viņiem ir jaunas institūcijas, vecākas institūcijas, ar kurām tie sadarbojas. Uh, un cik ļoti svarīgi ir sadarbība reģionālajā līmenī. Un šeit, Briselē, piemēram, nevienmēr eh, pats starp Eiropas Savienības dalību valstīm eh, notiek šāda regulāra sadarbība. Nav šādas regulāras pārstāvniecības, kur nacionālie ombudi varētu apmainīties ar pieredzi, konsultēties. Tādēļ mēs kaut ko līdzīgu vēlētos Tā kā tad, kad jūs e, kontaktējaties ar Eiropas Savienības institūcijām, tādēļ ir svarīgi e, redzēt, e, ko tās īsti vēlas, ar ko tās nodarbojas. Nu, un kā redzat, tad būtu labi, ja būtu tāda vienota struktūra, lai varētu sekot debatēm Eiropas Savienībā. Uh, un šķiet, ka Čečiskungs, kas veic pētījumu, būtu labi, ja viņš izmantotu pieredzi, kas ir jūsu institūcijā. lai varētu uzklausīt partnerus tad, kad tiek veidotas valstu stratēģijas. Un būtu svarīgi, lai mēs parlamentā varētu uh, arī vērsties pie jūsu pieredzes par dažādiem jautājumiem. Offices, so think, uh, stay, uh, Mums ir jāpatur uh, šie te kontakti, un mēs varbūt varētu uh, smelties pieredzi savukārt no jums, tad, kad mēs pasūtam pētījumus vai meklējam ekspertus. Dziękuję bardzo, pan poseł Zemka. Bardzo chciałem podziękować. Paldies. Mm, es arī esmu ļoti pateicīgs, ka varu piedalīties eh, šajā tikšanās reizē un debatēt par eh, šo ļoti svarīgo jautājumu. Es domāju par to, kā izvērs, izvērtīsies šī mūsu sanāksmes daļa, jo būtībā Uh, ir svarīgi, kā Eiropas Savienība strādā. Uh, šis te projekts, par ko mēs runājam, ir pavisam jauns, tas ir tikai divus gadus uh, darbojies, bet kopumā tas ir bijis ļoti veiksmīgs. Un tādēļ es lepojos ar faktu, ka mūsu ārlietu ministrijai šāda lieliska ideja radās un ka tā ir tik veiksmīgi attīstījusies. Taču man uztrauc kāda lieta. Mēs uh, zinājām, ka nav gaidāms kolēģis no Baltkrievijas, jo zinājām, ka ombuda Baltkrievijā nav. Taču man ir žēl, ka mums nav neviena, kas pārstāvētu uh, Ukrainas ombudu, jo tik daudz, kas būtu viņam sakāms. Es ceru, ka Ukrainas ombuda klātnēsanība ir e, kādu finansiālu vai administrīvu birokrātisku iemeslu dēļ, e, nevis kādu citu problēmu dēļ, jo, diemžēl, e, Ukrainā ir milzīgas problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu. Un ir interesanti, vai tas tā ir tikai sakatīšanās, ka Ukrainas pārstāv nav klāt. Uh, vai arī Ukrainas partneri ir ar nolūku centušies izvairīties no dalības šajā sanāksmē, un šis lēmums ir jāpieņem pietiekoši augstā līmenī. Jo tā kā mēs šeit eh, vēlamies runāt par ombudu darbu, un mēs šeit runājam par cilvēku tiesību un pilsoņu tiesību respektēšanu. Mēs šeit runājam par strateģiski svarīgām lietām Eiropas Savienībai. Eh, cilvēku tiesību respektēšana ir pamatu pamats Eiropas Savienībā, un eh, mēs esam arī ieinteresēti uzzināt, kā uh, Eh, šīs respektēšana norisinās citās valstīs, īpaši mūsu partneru valstīs, vai tajās valstīs, kas vēlas mums pievienoties, un tieši tāpat kā Lokbīlērs kundze, es labprāt būtu redzējis. Um, tādu proaktīvāku lomu, pro, proaktīvāku darbību no ārējās rīcības dienesta. Mm, mums ir ārkārtīgi lielas cerības, kas ir saistīts ar šīs institūcijas darbību. Un mēs tiešām no viņiem sagaidām daudz. Mm, ir valstis, kas šeit ir pārstāvētas, kurām ir ļoti spēcīgas diplomātiskās misijas, Eiropas Savienībā un otrādi, tā kā es domāju, mums ir kompetenti diplomāti, e, kas darbojas šajās valstīs, mm, kā ar e, kuriem cilvēktiesību ievērošanas uzraudzība būtu galvenā prioritāte. E, viņiem vajadzētu arī uzraudzīt dažādās aktivitātes, ko veic organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības attiecīgajās valstīs es nepaliku pilnīgi apmierināts ar ārējās rīcības dienestu uzstāšanos, kas runāja par Grūziju, bet gal galā ne jau par Grūziju vien ir runa. Uh, mēs strādājam arī ar citām valstīm. Šis projekts ir veiksmīgs un to nedrīkstētu aizmirst ar polijas prezidentūras noslēgumu. Tā ir tāda uh, Mm, īpaša iniciatīva, un tas ir strateģiski svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, un tāpēc mums Eiropas Savienība parlamentā ir jādomā, mm, jādomā, kā pagarināt šī projekta mūžu. E, paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Pirms mēs atgriežamies pie ombudiem. Neredzu vairs nevienu, kas pieteiktos uzstāties. Tādēļ aicinātu profesoru Līpoviču. Profesoru Līpoviču. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties Logbīlers kundzei un uh, eh, Semks kungam par uh, viņu izteikumiem, uh, un vēlos pateikties arī ārējās rīcības dienesta pārstāvjiem. Varbūt es varu mm, minēt pāris eh, vārdus par Baltkrieviju. Protams, ka mēs vēlamies iekļaut Baltkrieviju austrumu partnerības bā. Eh, mēs zinām, kādas problēmas viņiem ir, un tāpēc mums ir konkrēts priekšlikums. Nu, var jau būt, ka tās ir tikai tādas labas vēlmes, eh, nevis īsts priekšlikums, jo mums nav pietiekoši daudz finansējumu. Bet ja mēs varētu finansējumu atrast, tad mēs esam gatavi uzņemt jaunus studentus un jaunus augstskolu beidzējus, kas nākotnē vēlētos strādāt ar cilvēktiesību aspektiem, lai strādātu pie mums e, kā mācekļi, kā praktikanti e, Polijas ombuda birojā, ņemot vērā mūsu kultūras un valodu tuvību. Tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt ļoti noderīgs. Mēs esam atklāti uh, šādai idejai par šādu sadarbības izveidošanu, bet e, Baltkrievijā tas tiešām varētu būt ļoti būtiski nākotnē, jo ir e, jauni cilvēki, kas vēlas e, strādāt cilvēktiesību aizsardzības jomā, un mēs vēlētos uh, palīdzēt viņiem kā vien iespējams, kas attiec uz Ukrainu. Tad ar Ukraiņiem ir bijis daudz interesantu viedokļu apmaiņu, un ļoti žēl, ka uh, uh, Ukrainas tiesību sarga mūsu vidū šodien nav. Mūsu kontaktos ar Ukraiņiem mēs cenšamies saukt lietas īstajos vārdos. Un mēs necenšamies uzspodrināt dažādas lietas un necenšamies neko slēpt. Un es vēlētos tādēļ pateikties Bodīkungam par to faktu, ka Polijas ombuda birojā mēs eh, nesen varējām uzņemt viesus no Tunisijas, eh, kas eh, tika iesaistīti apmaiņas programmā, un es ļoti augstu vērtēju šādu sadarbību. Tā kā zināmā mērā tas viss jau praksē notiek. Runājot par reģionālo sadarbību, arī šis jautājums izskanēja diskusiju laikā vairāk kārt Mēs sadarbojamies ar ombudiem ne tikai austrumu partnerības ietvaros, bet arī apvienoto nāciju līmenī. Un Mēs visi esam strādājuši ANO paspārnē, par eh, tādiem jautājumiem kā apmek, cietuma apmeklējumi, un tā ir lieliski iespēja sadarbībai, un es gribētu, lai tāpat kā mēs atveram savus cietumus, to darītu arī mūsu austrumu partneri, lai varētu veikt tajos inspekcijas. Paldies, eh, profesor Genča kungs, vai jūs vēlat, vēlētos komentēt to, ko dzirdējāt? Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribētu teikt, ka, nu, īsti jautājumu par manu prezentāciju nebija, bet esmu guvis daudz no uh, kolēģu komentāriem, dalībnieku komentāriem, kā arī eh, tas ļauj pārbaudīt eh, informāciju, kas ir jau mūsu rītībā, un papildināt to ar dažiem būtiskiem elementiem. Es vēlētos izmantot šo iespēju, ņemot vērā to, ka šeit ir uh, attiecīgo valstu tiesības ar biroju pārstāvu klāt, es vēlētos aicināt eh, šo institūciju sekretariātiem sniegt mums nepieciešamo informāciju, kas būtu nepieciešama, lai pabeigtu šo pētījumu. Jo, protams, ka ir daudz labāk saņemt informāciju tieši, nevis tikai informāciju, kas nāk no materiāliem, kas ir uzrakstīti par šo institūciju. Tā ir kvalitatīva atšķirība. Un tādēļ es tiešām augstu vērtēju šo iespēju lūgt in, šīm institūcijām sniegt mums informāciju tieši, esmu jau izsūtījis tām vēstuli, un, protams, kā labprāt atjaunotu kontaktus un sniegtu visas nepieciešamās koordinātas, lai varētu veicināt informācijas apmaiņu attiecībā uz jūsu darbu. Tas varbūt būtu svarīgākais ieguldījums, ko mēs varam saņemt tuvākajās nedēļās, lai pabeigtu mūsu darbu pie šī dokumenta. Paldies! Paldies, profesori, dāmas un kungi! Kā es redzu, tālāku jautājumu nav. tad, kad mēs nonāksim pie secinājumiem, tad bodīkungs mēs varētu sākt ar jums uz tādu, sakot, pēdējo jautājumu kārtu. Jā, paldies, ka dot man iespēju izteikt noslēgumu vārdus par izteikt pāris precizējumus, pāris atbildes uz teikto. Pirmām kārtām, protams, ka mēs centīsimies nosūtīt jums visus dokumentus Un nu, tālāk par šo partnerību un kaimiņu attiecību projektu virzienā uz dienvidiem. Liepavītas skundze teica, ka viņa ir saņēmusi jau ziņojums no Ēģiptes, no Tunisijas. Un jā, ir šie cilvēki, kas ierodas Eiropā, bet viņi tieks visi uz divpusējiem pamatiem, tie ir ombudi vai tiesības sargi konkrētās Eiropas dalībvalstī, bet es domāju, ka būtu lietderīgi šādu veidu kontaktus struktūrēt Eiropas Savienības līmenī. Nu, piemēram, ārējās rīcības dienests varētu šeit iesaistīties, šeit nodrošināt šādu sadarbību līdzīgā modelī, tā kā tas notiek, piemēram, attiecībā uz austrumu partnerību. Jo būs taču, lūk, Tunisijas, Ēģiptes, Marokas pārstāvi, kas vēlēsies aizstāvēt cilvēktiesības savā valstī, kas jutīsies nu, nedaudz nu, tādi demotivēti, tāpēc, ka viņiem nebūs iespēja nonākt pie kaut kāds vienotu kontaktu punkta. Un es domāju, ka mūsu atbildi ir vēsturiski ir palīdzējumi šiem cilvēkiem un valstīm. Ir, uh, Jo, ja mēs to nedarīsim, tad mēs vienkārši šo izdevību palaidīsim garām. Un kas attiecas uz dienvidiem, uz vidusjūras reģionu, es domāju, ka te nu mums ir ļoti daudz potenciāli palīdzēt uzlabot cilvēktiesību aizsardzības situāciju. Jautājums, ko uzdevāt jūs priekšādātā, jā. Jau vairākus gadus ir organi... Francijā ir arī ministrs, cilvēktiesība aizsardzības ministrija, vienu brīdi tā pazuda un tagad tā ir integrēta ārlietu ministrijas struktūrā. Uh, Nu, atklāt sakot, var jums pateikt, ko es domāju. Es domāju, ka šādā veidā tagad dalī, vai cilvēktiesības vairs nav tik spēcīgi aizsargā, aizsargāts, e, jo man liekas, drīzāk to labāk var veikt šāds neatkarīgs iestādes, nevis kāda valdībai pakļaut iestādi, jo šādā gadījumā, protams, e, e, nu, viss notiek valdi, valdības ietveros kaut kāda veida savstarpējā saziņa, kaut kāda atkarība un tālāk daudz labāk to var īstenot neatkarīgas iestādes jo viņu mandāts ir neatsaucams, nav atkarīgs ne no kādām draudzības un pazīšanās saitēm un ir jāpilda visu attiecīgo laiku. Jūs priekšsēdētāji ir uzdevāt jautājumu, vai ir kaut kāds spiediens izjūtams? Nu, atbildēšu jums tieši tāpat, kā atbildēju tad, kad biju, kad biju intervijā un man intervēja žurnālists televīzijā. Jā, jā, protams. Protams, ka ir spiediens. Tas jau nav par to jautājumu. Jautājums ir par to, vai varam pretoties šim spiedienam. Tas ir galvenais. Un, eh, un ja tai gan, ja spiedienam gan spējam pratoties, tad šis spiediens faktiski var arī izzūt. Nu, tās ir šis fizikas likums. Jo vairāk ūdens spiež uz kādām durvīm, kas ir pusaizvērts, jo durvis vairāk aizvērs un vairs nekas caur net. Tā arī tas notiek. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies jums par šo, par šiem vārdiem, Badīkungs. Tālāk es eh, lūgtu Lohpīleres kundzi mūsu priekšsēdētāju paskaidrot, kādēļ Ukrainas pārstāvi šeit nav. Jo šķiet, ka šķēršļi ir šoreiz bijuši vairāk tehniski nekā kādi citi. Jā, parādījās jautājums par to, kādēļ Ukrainas pārstāve Kampačovs kundze ir vai nav klāt. Viņa ir atrakstījusi vēstuli. Uh, ka nevar ierasties līdz 19. oktobrim, un eh, mēs nedebatējām par to, vai tas ir ļoti svarīgi pārcelt kaut kādus datumus. Taču es domāju, ka ir svarīgi, es kontaktēšos ar mūsu parlamenta eh, delegāciju sadarbībā ar Ukrainu un uzzināšu, kad viņi uh, nākamreiz dosies uz Ukrainu un tad varbūt risināt šos jautājumus. Vienkārši nu, bija atvainošanās, ka uh, viņa nevar piedalīties. Tālāk, vai ir vēl kas tāds, ko mūsu ciemiņi vēlētos uh, minēt, ir pēdējā iespēja? Eh, vēlējos minēt divus punktus, ko sacīja Gruzijas kolēģe par šādu veidu sadarbības efektivitātes uzlabošanu. Mēs labprāt dotos uz rietumu valstīm, lai paskatītos, ko dara rietumu valstu biroji, bet mēs ļoti labprāt gribētu redzēt, kā rietumu kolēģi ierodas pie mums un redz, kādi ir mūsu kontakti. Uh, un uh, ņem, eh, nu, gūst jau kaut kādu pieredzi arī no mūsu puses, es domāju, un eh, varbūt komentētu par tām kļūdām vai, vai problēmām, ar ko mēs saskaramies. Tas tiešām būtu tāds vērtīgs ieguldījums. Un kā mēs varam būt noderīgi no savas puses kā Nacionālās cilvēktiesība institūcijas dialogā ar Eiropas Savienības institūcijām un mūsu varas iestādēm. Šeit mums ir no reaktīvām uz proaktīvām institūcijām jāpārorientējas. Šķiet, ka mēs esam viseiropeiskākās institūcijas mūsu valstīs. Ar mūsu mentalitāti, ar izpratni mēs varam būt kā vidutājs starp Eiropas institūcijām un mūsu varas iestādēm vai kāds parlamenta loceklis vai kāds cits rietumvalsts pārstāvis vēlas izmantot mūsu resursus mūsu valstīs, mēs labprāt sāktu šāda veida uh, sadarbību, jo mēs vēlamies palīdzēt ar savu pieredzi un saviem resursiem. Tā kā paldies un paldies par šo iespēju. Paldies! Andrēs Janekungs. Nu, vai vēl kāds vēlētos uzstāties, dāmas un kungi? Lūdzu. Jā, pavisam īsts komentārs. Varbūt turpinot par to, kas sacīja mans armēnijas kolēģis. Mēs ne tikai varam parādīt mūsu Eiropas kolēģiem, ko mēs darām, kas mēs īsti esam, uh, Es domāju, ka mēs varam varbūt arī kaut ko pamācīt pat mūsu Eiropas kolēģiem. Mēs gan, protams, esam jaunas institūcijas salīdzinājumā ar jums, bet. From couple of European um, study bet eh, daž, mums bija tātad daži šie te mācību braucieni pa Eiropi, Eiropā par nacionālajām preventīviem mehānismiem. Nu, jāsaka, ka mūsu institūcijā tas ir daudz spēcīgāks kā daudzos ziemeļu valstu ombudu institūcijās, tā kā es varēju lepoties ar eh, mums pašiem, tā kā mēs varam dalīties pieredzē. Uh, Un mēs, protams, ka varam iemācīties arī no mūsu Eiropas kolēģiem šo to un kaut ko arī iemācīt Eiropas kolēģiem par dažām lietām. Dziękuję bardzo pani Tatjanie Konsarijā. Jā, paldies. Kancārijas kundze, Sulimānaus kundze. Paldies, ko gribēju minēt. Mēs arvien vairāk iesaistamies starptautisko tīklu darbībā un kāds ir jaunais mehānisms. Piemēram, universālais periodiskais pārskats, tas bija ļoti svarīgs darbs, jo tā bija iespēja izanalizēt visas sūdzības, gadījumus, atklāt cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus, trūkumus un visbeidzot prezentēt mm, kā tādu papildinošu ziņojumu. Nākošais solis, eh, kā mēs saņēmām eh, no CC komitejas papildus ziņojumu par bērnu aizsardzības jautājumiem, jo tur bija daudz priekšlikumu, kurus tālāk mēs varējām nosūtīt ministrijām ciešā sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām. Un treškārt, šis ir 45. Eh, gada dienas gads par politisko, sociālo un kultūras tiesību ievērošanu. Un mēs organizējam daudz diskusiju ar pilsonisko sabiedrību, un mēs saņemam arī dažādus papildinošu informāciju bet ir ļoti svarīgi arī apmācīt cilvēks par to, kā uh, izstrādāt alternatīvu ziņojumus. Mēs iegūstam ar vienu jaunu pieredzi, bet joprojām mums ir vajadzīga sadarbība un konsultācijas un atbalsts no Eiropas valstīm. Paldies! Paldies, Montjānu kungs, arī jūs vēlējāties izteikties. Ja mēs runājam par sanāksmi organizāciju nākotnē, gribēju varbūt eh, jums piedāvāt vairākus priekšlikumus. Kolēģiem, ar ko sadarbojamies Austrum partnerības ietveros, eh, gribēju pateikt, ka mēs varētu varbūt jau iepriekš runāt par tiem tematiem, kas mums eh, šķiet īpaši saistoši. Nu, man jau ir vairāk ierosinājumi, jo uh, vairākās jomās mums ir tāda bagātīgāka pieredze, un tā varētu interesēt citus kolēģus. Un, protams, mēs labprāt vēlētos arī uzklausīt uh, to, kādu pieredzi ir guvuši kolēģi no citām valstīm. Domāju, ka varbūt sekretariāts šeit varētu nākt uh, talkā, un mēs varētu apmainīties cits ar citu ar savām e-pasta adresēm, un pēc tam arī attiecīgi sarakstīties. Un tā būtu vieglāk arī apmainītājas dažādajām ierosmēm un uh, mums būtu tādas neformālas diskusijas, kuru gaitā mēs varētu jau apspriesties, kādus tēmātus pārunāt nākotnē, un tad jau pēc tam tam pievērsties. Paldies! Es gribēju pateikties profesoram Kenģam par viņa ziņojumu un secinājumiem, jo mums, kā līdzorganizētājiem, šie komentāri bija ļoti noderīgi. Tāpat vēlējos pateikt dažus vārdus par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tiesību sargājušām iestādēm. Mēs no savas puses mēģinām pierādīt, ka tādas uh, ik pa pusgadam veiktas inspekcijas ir ļoti vērtīgas. Polijā mēs to esam pieredzējuši. Piemēram, uh, policijas priekšnieks un iekšlietu ministrs pie mums ierodas, un tad mēs runājam par pašiem akūtākajiem jautājumiem, piemēram, par tādiem jautājumiem, par kuriem ir iesniegts visvairāk sūdzību, vai arī runājam par notikušajām izmeklēšanām. Ja mūs iznākums neapmierina, tiek organizētas plašas debates, un ja debates nepiekā nenoved, tad mēs iesniedzam sūdzību konstitucionālajā tiesā. Es gribēju to pateikt no savas puses, ņemot vērā par uh, spiedienu saglabāšanu, ja ir jārunā par cilvēku tiesību aizsargāšanu. Protams, es augstu vērtēju to, ko teica Bodīkungs, un mēs ar nepacietību gaidām tikšanos, kas ir uh, paredzēta Parīzē. Un Mēs vēlētos patiešām pateikt, cik augstu mēs vērtējam to kritiku, ko izsaka uh, nelāstiskās organizācijas, jo tas ir ļoti labi, ja ir kāds tāds modrs sarksuns, kas vēro ombudu darbību, un šī kritika arī mūs motivē darboties vēl labāk. Merci, Paldies, priekšādātāji! Diemžēl nevarēju piedalīties visus, visā sanāksmē, jo man bija citas sanāksmes apmeklējums, ir īpaši ar Āfrikas preze, delegāciju un tam līdzīgi. Bet tas, ko dzirdēju, kas tika runāts par lūk šīm saiknēm starp Eiropas Savienībām un atsevišķām austrumu partnerības valstīm, tas ir uzmundrinoši. Bet tāpat laikā pastāv jautājums par to, Vai nav kād, tomēr kaut kādas tādas jautājumi, par kuriem nesam runājuši, kas ir kaut kur izpalikuši no mūsu uzmanības loka? Pirms pāris gadiem, piemēram, bija mm, kāds skandāls, kas bija saistīts ar, ar ne, nelegālajiem pārvadājumiem un aizturēšanu attiecībā uz priz, eh, cietumniekiem, kas tika vesti cauri Eiropai un pēc tam no Guantanamo. Eiropas padome ar lielu drosmi nu dienu un tādu viedu prātu ķērās klāt pie šī jautājuma. Tur bija arī Šveices referents un tam līdzīgi. E, centās situāciju noskaidrot. Neskatoties uz to, ka šis ziņojums tika sagatavots, daudzas Eiropas Savienības valstis noliedz šādu līdzdarbību minētajās schēmās. Uh, un rezultātā konstatējām, ka cilvēktiesības nav tikušas aizstāvētas. Tas bija milzīgs kauns. Un tāpēc gribēju vaicāt, vai ombudi, kas šeit ir klāt, vai viņi zināja par šo jautājumu un kāda bija viņu reakcija tobrīd? Un vai varbūt ir bijuši kādi tādi gadījumi arī, par ko viņiem ziņots par šādu cietumnieku pārvadāšanu un aiz, aizturēšanu? Un vai ir, piemēram, arī viņiem iespēja valstī tad attiecīgi rīkoties. Tas, piemēram, domāja par uzraudzības monitoringu komiteju no Eiropas padomas, kura uzdevumos ietilpst eh, vērot arī dalību valstu saistības, kontrolēt tās. Un vai visu šo struktūru vidū arī SAO ietvaros, runājot Eiropas padoms, ietvaros Eiropas Venecijas komiteju, ņemot vērā, vai bija kaut kāda tāda rīcība, kas tomēr neatbild pilnībā visiem standartiem, jo, protams, ka visas Eiropas Savienības dalība valsts, tieši tāpat kā visas Eiropas eh, padomas dalība valstis, ir, eh, ir sa saistīts ar visām tām normām, kas jāievēro arī, lūk, šādā, šādos jautājumos. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Barbara Lochbiller. Paldies. Barbara, lūdzu. <laughs> I would like uh, Görens kungs. to answer because we have not Es gribēju atbildēt uz uh, uzdotiem jautājumiem, jo mēs neuzdevām jautājumus cilvēktiesību institūtiem pašā sākumā. Es gribēju teikt, ka Strasbūras uh, plenāns sesijā pirms vasaras brīvlaikiem mēs. Been followed by the EU institutions or member states. Tika sniegts paskaidrojums par to, ka visi ombudu ieteikumi nav pārņemti par 100%, un tagad Libe komiteja ir apņēmusies sagatavot eh, ziņojumu turpinājumu, jo īstenībā Fārbera ziņojums netika izskatīts pietiekami smalki, un mēs eh, cilvēku tiesību apakškomitejā uh, izmantojam atzinumus saskaņā ar 50. pāntu reglamentā, un tādā veidā mēs arī varam sniegt savus atzinumus par mūsu urdošiem jautājumiem. Paldies. E, jā, es saprotu, ka par šo varbūt netika runāts tieši šajā konkrētajā sanāksmē, bet nevar noliegt, ka šis jautājums ir aktuāls, un tieši tāpēc es arī gribēju teikt, ka mums ir jābūt ārkārtīgi striktiem arī pašiem pret sevi, un mums ir jāspēj arī atskaitīties pasaules priekšā par šiem jautājumiem. Es uzskatu joprojām, ka tas ir milzīgs kauns. Un kas vēl jaunāk, ir tas, ka tas notika ar centrālo varas iestāžu līdzzināšanu. To varas iestāžu līdzzināšanu, kuriem bija jāuzrauga cilvēktiesības valdībām. Tie varbūt nebija ombudi, kas bija par to informēti, bet es domāju, ka visiem, visām dalībvalstīm uz šo jautājumu pašām sev vajadzētu atbildēt. Un es domāju, ka bez šīs situācijas pilnīgas izgaismošanas mēs nedrīkstam virzīties uz priekšu. Kanģešis Gošau. Paldies, Keģie kungs, lūdzu vārdu. Paldies, Gorens kungs. Uzdev jautājumu par veikto vērtējumu un Es jau savā ievadrunā teicu, ka jā, institūcijas tiek it kā e, sakārtotas kategorijās, ABC kategorija un. Uh, Mums ir jāsaprot, ka tas ir process, kas ir pakļauts koordinācijas komitejas darbībai un katra cilvēktiesību aizstāvības organizācija ir uh, pakļaut kontrolē, kas notiek, uh, pēc tam notiek uh, pārakreditācija ik pa pieciem gadiem, un institūcijas, ar ko mēs sadarbojamies austrumu partnerības ietvaros, uh, trim kategorijām ir A status, trim institūcijām ir A status, jeb A kategorija, un ir apakškomiteja, akreditācijas apakškomiteja, kas pagājušā gada rudenī, ja nemaldos, piedāvāja dažām organizācijām statusu pazemināt uz B statusu, uz B kategoriju, bet ombuds iebilda un tagad situācija tiek pārbaudīta. Moldovas institūcijai ir piešķirta B kategorija. Tā tas šobrīd ir, un Armēnijā, Ukrainā un Gruzijā uh, ir A status šīm institūcijām. Ja es drīkstu pateikt dažus vārdus, Līpoviečs kundze, nē, Sulemānos kundze, ļoti interesants jautājums. Nu, mēs varbūt neesam izcilākās institūcijas, bet mēs neatrodamies arī sarakstā apakšgalā, un daudz startautiskas institūcijas to ir atzinušas. Bet situācija ir ļoti saistoša. Trīs reizes mēs saņēmām jautājumus, mēs uzdevām šos jautājumus, un mums, kādēļ mums nav augstākā kategorija, un tad mums nevarēja tādu īsti pamatot atbildes sniegt. Es lūdzu, lai man nekavējoties atsūta ekspertus uh, un, uh, jā, no Francijas man teica, ka tiks um, atsūtīt eksperti no Francijas. Mēs runājam par starptautiskās krimināltiesas pārstāvjiem. Mums uh, ir jāizsakās sanāksmēs, un 50 valstu klātbūtnē es pavaicāju. Tā tad. Kādēļ jūs pieņemat tādu lēmumu? Kādēļ tika pazemināta kategorija? Bet es nesaņēmu nekādu atbildi. Un pēc statusa pārskatīšanas mēs gribējām iepazīties ar kaut kādām liecībām, konkrētiem rezultātiem. Un Mēs jūtam, ka ir tādas politiskās intereses, kas uh, varbūt bieži vien aizēno cilvēktiesību jautājumus, un, protams, mums tas, mums tas neapmierina. Mēs uh, nekavējamies paust savu protestu, un tāpat uh, tika atsūtīti vēl citi eksperti. Uh, un mēs ne, viņi teica, ka mēs nevienu principu neesam pārkāpuši, un tā tad nav pamatot mūsu statusu vai kategoriju samazināt vai pazemināt. Un tagad Lipovičas kundze lūdzu, paldies. Vēlējos pateikties kungam par viņa izteikumiem, bet īstenībā šis jautājums īsti nebija iekļauts darba kārtībā. Ja Mēs esam dzirdējuši, ka kaut kas tāds varētu notikt Polijā. Tagad eh, tas tiek izskatīts krimināla procesa ietvaros un, ja notiek krimināla izmeklēšana, brīdī, kad uh, procedūra ir beigusies, uh, mēs varam piekļūt dokumentiem. Pagaidām es to nevaru, bet es noteikti veikšu savu kontrols funkciju tad, kad tas būs iespējams. Es nedomāju, ka mums būtu jāmāca vienam otru. Austrumu partnerībai tā nav galvenā būtība. Mēs tiekamies, lai apmainītos ar pieredzi, lai apmainītos viedokļiem. Jā, varbūt kādam ir vairāk pieredzes, bet neviens eh, te nedomā kādam lasīt lekcijas vai sprediķus. Nē, tā tas nav. Euh, Votre remarque me permet de lever un malentendu. Je parle de nous. Nous, en tant que parlement. Jā, mēs kā Eiropas parlamentārieši, mums ir jāatbild pasaules priekšā. Nē, nē, es, es nerunāju par jums, es jūs pilnībā respektēju par jūsu paveikto darbu. Mana problēma ir tāda, ka mums ir jāpārliecinās par to, ka nepaliek kaut kādas neskatītas lietas, kaut kādas kabatiņas, kurās neiespīdinām gaismu, ka mēs apskatām visus jautājumus, un mums ar lielu apmēņiem bija jā, apņēmību jāķers klāt pilnīgi visiem jautājumiem, Un es domāju, ka mums pilnīgi visiem ir viena vien interese, viens kopīgs mērķis - pārliecināties, ka strādājam cilvēku tiesību aizsardzības vārdā. Paldies! Es apzinos, ka mēs varam šīs diskusijas turpināt kādu brīdi, bet diemžēl mums nav vairāk laika. Gribēju pateikties viesiem, kas piedalījās diskusijās un interesantajā viedokļa apmaiņā. Myślę, że, tak jak powiedział pan profesor Kendžā. Gribēju pateikties par sasniegumiem un kā jau uh, Ganša kungs teica, neviens neapšauba mūsu panākums un gūto pieredzi, un ir ļoti jauki, ja mēs varam tikties un apmainīties viedokļiem. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Uh, jo programma, protams, turpinās. Šodien mēs arī dalījāmies viens ar otru gūtajā pieredzē, un mēs redzam, ka tiek organizēti vairāk semināri. Tā mēs varam mācīties viens no otra, varam mācīties no kolēģiem citās valstīs, un bieži vien tās ir valstis, kas ir izgājušas cauri pārmaiņu procesam. Mēs varam uh, klausīties viens otrā, varam uzzināt, kā uh, mēs varam palīdzēt ombudiem, kā uh, dalība valstis var. Uh, labāk aizsargāt cilvēktiesības. Un es gribēju pateikties visiem viesiem. Es ceru, ka mēs turpināsim šo sadarbību. Vēlējos pateikties eh, viesiem no Gruzijas, Moldovas, Azerbaidžānas, Armēnijas par to, ka viņi ieradās pie mums. Paldies profesoram Keinžam par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar saviem secinājumiem un sava darba augļiem. Domāju, nākotnē tas arī būs ļoti vērtīgi un mums tagad ir jānoslēdz darbs pie šī darba kārtības punktu un jāķers pie nākamā. Paldies, turpin priekšsēdētāja. Es ceru, ka jūs uh, varēsiet vēl kādu brīdi palikt pie mums, jo tagad mums ir jārunā par attīstību Jemenā. Human... Un uh, īstenībā. Uh, From Yemen, which she will, um, uh, she is on the phone right now. With ir ļoti jauki. Es jums varu paziņot, ka cilvēktiesība aktīviste no Jemenas ir ar mums sazinājusies telefoniski un Kolēģi, lūdzu, dodieties ārā no zāles klusītēm, jo um, cilvēktiesība aktīvisti no Jemenas jau tagad uh, ir klausulas otrā galā, un uh, mums nav tik viegli nodrošināt visus tehniskos parametrus. Uh, good afternoon. Uh, my name is Barbara. Hi, good e- Hello. hi, good, hi, good evening. It's an evening here in Beirut. Hello.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 Uh, to brief us about um, the human rights. Paldies! Uh, ļoti jauki, ka jūs mums piezvanījāt, lai pastāstītu par situāciju Jemenā. Jūs pārstāvat Arābu cilvēktiesību fórumu un jūs jau noteikti būsiet informēti par to, ka mēs jau esam runājuši par situāciju Jemenā. Mēs par to runājam ārlietu padomē. Uh, last, uh, week, where Lady Ashton... Mēs pagājuši nedēļu par to runājam runājam plenārsēdē, Lēdija Eštona mūs informēs ja par situācijas attīstību, bet tagad jūs varat mums pastāstīt kā acu lieciniec, kas tad īstenībā notiek. Tagad došu jums vārdu. Uh, good evening everybody and uh, thank you very much for giving me this opportunity to brief you on the human rights situation in Yemen. Well, the human rights situation in Yemen it has been deteriorating over the last nine months since the erupt of the revolution in all governorates in Yemen.